Will... Labu pēcpusdienu, godātie kolēģi, sāksim mūsu starpparlamentārās komitejas sanāksmi, kas veltīta starptautiskajai dienai vardarbības iznīcināšanai pret sievietēm. Stambuls konvencija - cīņa pret vardarbību pret sievietēm nacionālā un ES līmenī. Tālāk turpināšu lietuviešu valodā. Sigalēdama pranešti, ka šiandienos mūsų tarparlamentinėme posėdėje galime pas... Paldies. Īsumā, iesākumā gribētu teikt, ka pie mums ir iedušies pārstāvi no 15 dalību valstīm un arī no Norvēģijas parlamenta. Šeit ir arī parlamenta tā delegācija no Eiropas parlamenta ārkārtīgi priecējiem, priecājamies, ka pie mums varam apmainīties ar jums ar dažādām idejām. Kā jūs labi zināt, tad cīņa pret vardarbību pret sievietēm ir ārkārtīgi svarīgs temats mums. Esam uzsākuši arī dzan procesu, piest, lai, lai lai pievienotos Stambulas konvencijai. Eiropas Savienība šo konvenciju ir jau parakstījusi, bet joprojām jāpieņem vēl viens lēmums par šīs konvencijas ratificēšanu. Eiropas parlaments lēš, ka pievienošanās šai konvencijai ir ārkārtīgi svarīgs solis. Ja vēlamies spēcināt cī, cīņu pret vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Esam šai tēmai veltījuši virkni uzklausīšanu, semināru, un septembrī organizējām sanāksmi, kas ļāva izvērtēt šajā jomā gūto progresu. Šodien uzklausīsim Nacionālo parlamentāru viedokļus šai jomā. Nu, pāris piezīmes vēl attiecībā uz organizatorisko pusi. Atgādināšu dalībniekiem, ka tulkojums pieejams visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās, izņemot dāņu un gēlu valodu. Tāpat atgādināšu, ka šī sanāksme tiek translēta tiešsaistē, un es vēlētos, lai runātāji izsakās latonis, lakoniski, un ja jūs vēlaties runāt, tad tādā gadījumā jums jāaizpilda izdalītā veidlapa un tad tā jānodod um, zāles pārziņiem vai sekretariātu pārstāvjiem. Nu tā, līdz ar to sāksim diskusijas. Vispirmām kārtām darba kārtībā punkts par Stambulas konvenciju, tās ratifikāciju un uzraudzību. Pirmie runātāji ir pirmām kārtām Virginija Langbaka, pēc tam Blandīna Molāras kundze, kas pārstāv vienlīdzības, dzimumu vienlīdzības institūtu. Lūk, jums vārds. Uh, Godātais priekšsādātāji, Blinkevičutas kundze, Nu, mums pirmām kārtām šis ir ārkārtīgi svarīgs notikums. Tas ir mirklis, kad tiekamies ne tikai ar Eiropas parlamenta deputātiem, bet arī zina ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Atceros 2013. gadu, kad mūsu institūts, kas toreiz bija divi ar pusgadus vecs, publicēja pirmo priekšlikumu par to, kā iespējams mērīt vardarbību pret sievietēm. Un, ja jūs atminaties, tad šoreiz šis dokuments bija pilnīgi tukšs. Nu, kāpēc tā? Nu, jūs vajadzētu vai tāpēc, ka nav datu, nav salīdzināmu pieejamu datu, jeb tas ir tāpēc, ka vardarbības pret sievietēm, vardarbība pret sievietēm ir gan cēlonis eh, dzimumu nevienlīdzībai, gan nevienlīdzībai kopumā, jo spēku samērs ap sievietēm un vīriešiem ir viens no ie, gan iemesls, gan sekas dzimumu nevienlīdzībai. Tad, kad gatavojām otru šī indeksa versiju mums jau bija zināmi dati, kas joprojām ir vienīgie dati, kas, mm, vienīgie dati no pamatiesība aģentūras pētījumiem, un mēs centāmies konstatēt, ko nozīmē šāda vardarbība, kā tas mainījies. Šogad progress ir krietni lielāks, daļēji arī tāpēc, ka varam analizēt jau to, kā palīdzēt, kā Eiropas Savienība izveidot virkni mērīt, mē, mērvienību, kas ļautu konstatēt, cik lielā mērā mm, pār, samazinās vai palielinās vardarbība. Tāpat arī kādi ir šīs vardarbības izpausmes veidi. Bet tāpat laikā joprojām konstatējam, ka mērīšanas process nav vienkārši. Tam ir vajadzīga politiskā griba, ir vajadzīga vienošanās, un mēs nevaram uh, virzīties uz priekšu bez tās. Jau šodien redzam, ka, ja būtu veikt šāds pētījums, tad šis atklātības līmenis būtu bijis daudz lielāks nekā pamatiesības aģentūras pētījumā, jo cilvēki beidzot ir sākuši runāt par vardarbību. Mana kolēģi Blandīne pastāstīs jums par to, kā mēs ierosinām šo jomu mērīt, tātad kā konstatēt progresu, un mūsuprāt tas tiešām ir arī jādara Lielas paldies! Paldies, Virginija, par ievadu! Labu pēcpusdienu visiem! Ceru, ka nu, jūtaties labi. Nu, sākšu savu uzstāšanos ar to, ka, nu, ko daru vienmēr. Nolasīšu zināš, ziņas. Kā cilvēks, kas pēta Um, vardarbību pret sievietiem. Es uzskatu, ka sāk dienu ar ziņām ir no vienas puses briesmīgi doma, no otras puses lieliski, jo no vienas puses ziņas ir pilnas ar, briesmi, pilnas ar ziņām, briesmīgām ziņām par to, kas tiek nodarīts sievietēm, kā tās tiek um, ievainotas, nogalnas un tā tālāk, bet tāpat laikā tā ir arī laba doma, jo tas ir veids, kā mēs varam um, gūt apzinātību par to, kā skatāmies uz vīriešiem un sievietēm, un nevienlīdzības pētīšana lielā mērā ir pirmais solis šai gadījumā vienlīdzības nodrošināšanā. Tas ir būtisks solis arī adekvātu politiku izveidē, lai tās varētu tikt uh, izstrādātas, uzraudzītas un īstenotas. Un galvenais mērķis, protams, ir cīnīties pret vārdarbību, tāpēc arī šis nevienlīdzības indeks tika izveidots. Uh, un vardarbības joma bija šajā indeksācijā jau no pašiem sākumiem. Bet šī daļa tika atstāta tukša, jo trūka datus un tāpēc, datu, un tāpēc šodien mēs laikam jums priekšā ietveru prie tam, kādā veidā var tikt mērīti e, vardarbību un dzimumu līdz, nevienlīdzību kopumā. Un tāpēc šis mērījuma ietvers ietver trīs dažādus līmeņus. Pirmais, pirmais slānis ir vistumšākajā krāsā, un tā ir virkne, tas ir tāds datu kopums, par visbiežāk sastopamajām vardarbības formām pret sievietēm, visplašāk kriminalizētajām vardarbības e, veidiem. Uh, kas ir eh, faktiski šādi dati pieejami par visām valstīm. Šie dati tad tiek apkopoti kā tāds kopējs eh, eh, kā rādītājs. Tālāk tas jāapvieno ar dažādu veidu daudzšķaitņaino realitāti, lai nonāktu pie vienota rādītāja, kas vienlaikus darbotos laiku un tel, laikā un telpā. Uh, sapratām, ka pie šī slāņa un pie šī posma apstāties tomēr nepietiek, ka tas nesniedz pilnvērtīgu priekšstatu par šo parādītu kopumā, un tāpēc otrs rādītāju slānis, jeb tā, tā, tā sauktie papildus rādītāji, runā par dažāda veida vardarbību, kas aprakstīta Stambuls konvencijā, kas ir nopietna vardarbības veidi, bet netiek attiecīgi atbilstīgi izmek, identificēt. Nu, piemēram, sieviešu ģenitāliju kropļošana. Tas, nu, to nav iespējams salīdzinošā veidā pētīt. Tāpat arī citas vardarbības formas, kā piem, kur gadījumos kriminalizācija vēl nav nodrošināta. Un tad ir šis trešais slānis, jeb konteksta faktori. Šīs slānis ļaus izprast apstākļus, kādos šī vardarbība tiek pastrādāta, un ļaus saprast, ka pastāv saiknes starp kontekstu un vardarbības apjomu, kas tiek pastrādāts pret sievietēm. Šīs slānis, šīs kopums atspoguļo arī uh, E, saistības un pienākumus, kas noteikti Stambuls konvencijā dalību valstīm, un tas var ļaut mums pāraudzīt to, kādā veidā tiek īstenots tendences vardarbības apkarošanā, vai, piemēram, pastāv tendence uz to, ka e, arvien vairāk tiek seksuāla uzmākšanās kriminalizēta, vai sieviešu izsekošana, ja pat vajāšana, vai tiek izstrādāt attiecīgi mēri šiem elementiem ir vajadzīgas atbildes, un šobrīd šāda veida informācijas vēl nav. Un tāpēc šajā slānī mēs lielā mērā paļautos uz administratīviem datiem. Tālāk. Pārējot pie kopējā šī kompozītā rādītāja, šī rādītāja mērķis, kā jau es teicu, ir nodrošināt vienu skaitli, kas mums ļautu pavisam īsumā saprast to vardarbības apjomu, kas pastāv zināmā valstī. Tas tad būtu salīdzināms eh, starp visām valstīm un arī laika laikam ejot. Tātad trīs mērķi šim kompozītiem rādītājiem. Pirmām kārtam piedāvāt uh, vardarbības inc incidentus, fizisku un seksuālu vardarbību šeit pieminot, bet arī nu, gadījums, kad sievietes tiek slepkavots, tātad viskrasākā vardarbības sievietēm. Šāda veida informācija um, netiek atsevišķi norādīta par valstīm, līdz ar to netiek iekļaut aprēķinos. Otrs mērķis bija vēr, mērīt vardarbības uh, apjomu, cik, cik liela, kādā mērā tiek piemērot šī var, vardarbība. Un tālāk arī rādītājs, kas um, runā par to, cik sievietes ir gatavas runāt par pret viņām pastā, pastrādāto vardarbību, vai viņām ir pieejams pietiekams atbalstos starp aizsardzību no tālākas vardarbības. Tātad šis kompozītais rādītājs. Uh, jeb saliktais rādītājs, ko esam izstrādājuši, ir sagatavots visām 28 dalību valstīm, pamatojoties uz pamatiesību aģentūras datiem, un gribētu jūs mudināt sīkāk izpētīt uh, vidas nevienlīdzības rādītāju tabulu, tā lai jums las, rastos lielāks priekšstats par to, kā, kur jūs valsts atrodas šai skalā un kādi indikātori veido šo kopējo rādītāju. Šis kompozītais rādītājs ir no 1 līdz 100 Un jo augstāks šis rādītājs, jo nopietnāka ir šī vārdarbība kā parādība konkrētajā dalībvalstī. Tātad tas nozīmē, ka tā ir biežāka, neatklātāka uh, un uh, vārdarbība ir plašāka. Un tāpēc Šajā gadījumā ceru, ka mums izdosies palīdzēt dalībvalstīm tādējādi novērot vardarbību kā parādību gan tās apjomā, gan arī vērtēt eh, un novērtēt centienus eh, tās apkarošanā. Noslēgumā vēlos jums pastāstīt par galvenajiem konstatējumiem, kas izrietēja no mūsu analīzes šajā jomā. Pirmām kārtām dati par noslapkavotajām sievietēm ir pieejami tikai par, nu, par pusi no dalību valstīm. Un no šī ļoti ierobežotā datu kopuma, no ierobežotā balodu skaita, varam konstatēt jau to vien, ka katru dienu viena sieviete nogalina viņas partners vai bijušais partners. Tāpat arī konstatējam, ka 70% upuri, um, kas krīt par upuri fiziskai vai seksuālai vardarbībai, tā ir vardarbība, kas noved pie veselības sekām. Un tas, protams, nozīmē tālāk milzīgus izdevumus gan finansiāli, finansiāli, gan cilvēcības ziņā. Eh, mm, tas viss gulstus uz sabiedrības pleciem. Un visbeidzot, gandrīz katrs otrais upuris Eiropas Savienībā neatklāja šo savu pieredzi nevienam. Nevienam par to nepastāst ne policijai, ne ārstam, ne draudzenei, nekam. Un tāpēc, kad lasu ziņas šodien, un kad konstat, vienmēr cenšos šo secinājumu paturēt prātā. Uh, Jo, kad dzirdam visus šos liecības un stāstījumus par vardarbību, tad man liekas, lūk, tas viss vēl jāreizina ar divi cerams, ka pamazām tomēr šis, šī klusēšana mazinās un varbūt, ka realitāte vairāk parādās atklātībā. Un tas nozīmē, ka sievietes, un nav tā, ka sievietes līdz šim ir dzīvojuši dzīvi, kurā nav bijis vardarbības, nē, bet viņas ir dzīvojuši dzīvi, kur ir bijis vardarbība, bet par to ir noklusēts. Un tāpēc šī situācija ir jāmaina. Paldies! Thank you very much to Miss. Lies paldies Virginijai Langbakai un Blandinai Molārai par šo prezentāciju. Un tālāk vēlos dot um, vārdu Simonai Lanzonī, kas ir otra vicepriekšādātāja Grevijo grupā no Eiropas padomas. Lūdzu, Lanzonī kundze, jums septiņas minūtes. Liels paldies! Liels paldies par šo uzaicinājumu! Runāšu itāļu valodā, tā ir man lieliska iespēja, jo ir pieejams tulkojums, un tāpēc šo iespēju arī izmantošu. Come sapete bene, eh, kā jūs eh, to labi zināt, eh, tādā grēvio uzrauga, kādā veidā tiek iznot Stambuls konvencija. Un mēs esam tāds kā uzraudzības orgāns un esam cieši saistīti ar valsts institūcijām veicām eh, konstruktīvu eh, dialogu attiecībā uz eh, to, kas ir jādara, lai būtu iespējams harmonizēt likumus, politikas, visu to, kas ir veltīts ciņai pret vārdarbību un ko nosaka Stambuls konvencija. 2016. gada mārtā mēs izplatījām aptauju. Šo aptauju izstrādāja Grevio grupa un Eh, šajā eh, aptaujā eh, bija iekļauti visi konvencijas panti. Un šī te aptauja jau ir tikusi izplatīta Austrijā, Austrijai, Dānijai, Albānijai. Un šobrīd mēs arī monitorējam Turciju un Melnkalni. Un pavisam drīz nākamgad monitorings notiks arī Zviedrijā, Portugālē, Francijā, Itālijā, Somijā, kā arī citās valstīs. Un eh, svarīgi ir tas, eh, ko esam panākuši, eh, ka ir 27 ratificēšanas gadījumi. Līdz ar to esam panākuši to, ka 25 valstis ir veikuši ratifikāciju un pavisam drīz radīsies e, iespēja e, arī e, grēvio grupu palielināt šo te, grupu, kurā iesaistās vardarbības eksperti. Mums būs 15 grupas locekļi un pavisam drīz grēvio grupa tiks palielināta un tādā veidā varēsim strādāt vairāk, varēsim uzraudzīt vēl vairāk valstu. Un tad Kas ir galvenās lietas, kādas esam noskaidrojuši eh, šajos eh, pirmajos monitoringos? Atklāt sakot, ir grūti to pateikt, eh, tāpēc, ka tikai nu pat kā ir publicēts šāds ziņojums par Austriju un Monako, un tiks izdots arī ziņojums par Dāniju un Albāniju pavisam drīz. Un eh, līdz ar to tik tiešām ir um, sarežģīti um, tātad ieskicēt kopainu attiecībā tikai uz četrām um, valstīm, kuras ir monitorētas. Tomēr pilnīgi noteikti uh, ir tādas vadlīnijas, uh, kas sāk iezīmēties, un attiecībā uz tām ir nepieciešams uh, vēl koncentrēt uzmanību. Nu, tur ir dažādi argumenti, uh, kas ir arī iekļauti šajā aptaujā. Un, uh, Viens saistās ar datiem. Par to nu pat kā tika runāts. Te ir arī tādi administratīvie dati, tāpēc, ka tie ļauj pareizi analizēt to, kas notiek konkrētā valstī. Administratīvie dati, nu tie ir dati, kurus sniedz tiesības sargājušās iestādes, veselības iestādes, un tās tos arī var savākt. Un tas nemaz nemaksā tik dārgi ievākt šos datus. Šie dati tik tiešām ir e, jāveic, tas ir ļoti svarīgi, un tajā pašā laikā e, šī datu vākšana ļauj e, izstrādāt konkrētas politikas, kas balstās uz reāliem datiem. Tāpēc, ka mēs labi zinām, ka Statistika bieži vien ir tāda kā apsvērumi, un e, tāda, ja mūsu rīcībā ir administratīvie dati, kurus ir iespējams e, savstarpēji integrēt, tas e, tikai tiešām ļauj arī izvainīt politiku attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. Un tad vēl viena cita svarīga lieta Jautājums eh, par eh, pienācīgu izpēti eh, un tātad jautājums par atbildību un valsti. Mēs ļoti labi zinām, ka institūcijās strādā cilvēki un kamēr mums nebūs tāda vispār izpratne par problēmām, kas aizstās ar vardarbību pret sievietēm, būs ļoti grūti pārvarēt dažādus aizspriedumus, stereotipus. Un dažkārt Eh, tie vienkārši tā automātiski rodās šie stereotipi. Un jāsaka, ka eh, tik tiešām ir nepieciešama tāda kā kultūras revolūcija, eh, tādas kopīgas pūles, lai būtu iespējams visos līmeņos īstenot pasākums. Un mm, ir skaidrs, ka bez konkrētas kultūras būs sarežģīti īstenot konvenciju visos līmeņos ir eh, sarežģīti atrast eh, valsti, eh, kura jau pilnībā būtu harmonizējusi savus likumus, balsoties uz Stambuls konvenciju, un tāpēc mēs citīgi strādājam šobrīd. Un ir skaidrs, ka likumdošanas ietvaros ir jāveic harmonizācija, arī, arī civil kodeks un krimināla kodeks ir jāharmonizē. Tas ir jādara lineārā veidā, caurskatāmā veidā. Un esam atklājuši arī e, to, e, ka e, ir ļoti liela koncentrēšanās uz vardarbību ģimenē. Tomēr citas vardarbības formas, kuras ļoti konkrēti ir Stambuls konvencijā ierakstītas, tās savukārt tik lielā mērā nav ņemtas vērā. Mm, tātad kā, tas, kas notiek ģimenē un paradoxālā kārtā, arī koncentrējoties uz vardarbību ģimenē, jautājums par bērniem kļūst par problēmu. Ļoti bieži Stambulas konvencija tiek apsūdzēta par to, ka tā ir vērsta pret ģimeni, tomēr realitāte ir pilnīgi pretēja. Mēs pilnīgi noteikti neesam pret ģimeni. Mēs esam par ģimenes vienotību Un e, tas, e, kurš e, izmanto vārdarbību ģimenes iekšienē, ģimeni iznīcina. Un tā ir problēma, kas kaut kādā veidā mums visiem ir kopīgi jārisina. Un jautājums par bērniem, par ģimenes mediāciju, fakts, ka bērni tiek attālināti, vai arī ka bērni netiek aizsargāti no vardarbības, tas viss joprojām mm, ir problēma. Un eh, tāda ir arī visas lietas, kas saistās ar um, migrāciju. Un tā joprojām ir atvērta problēma mūsdienās. Gan kas attiecās eh, uz eh, to, kas ir jādara politiskā un likumdošanas līmenī saistībā ar sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu un, un piespiedu laulībām, kā arī citiem vardarbības veidiem. Uh, Nu, tātad eh, viss, kas saistās eh, ar goda jautājumu tradicionālās sabiedrībās, kā arī eh, ir jautājums par patvērumu pieprasītājiem, un arī tā ir atvērta problēma. Un ir skaidrs, ka tā ir viena no galvenajām tēmām, pret kurām valsts izsvars rezervēt. Tomēr, ja ir šāda attieksme, tad ir rezervēta attieksme arī pret kompensācijām. Uh, uh, upuriem. Nu, uh, mana prezentācija līdz ar to ir beigusies, laiks ir izsacējis. Uh, paldies! Thank you very much, Ms. Eva. Lies paldies! Paldies, Lanzonī kundzei, un tālāk došu vārdu Evai Pastrāna, kas ir no Eiropas padomas programmas HELP, kas ir um, cilvēktiesība izglītība juridis, juridiskās jums profesionāļiem. Paldies! Paldies organizatoriem par šo uzaicinājumu. Es atbildu par Eiropas padomas programmu cilvēktiesību izglītība juristiem īsaīsinājumā HELP. Un šodien īsumā runāšu par HELP programmu, par tās tiešsaistes kursu um, jautājumā vardarbība pret sievietēm un ģimenes vardarbība. Tālāk runāšu arī par geogrāfisko uh, pārklājumu šīs programmas darbībā un par ES un HELP partnerību nākotnē. Kāpēc nepieciešams sadarboties, lai cilvēktiesības aizsargātu? Kas ir HELP? Šīs programmas mērķis ir nodrošināt palīdzību juristiem, tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, eh, Eiropas cilvēku tiesību standartu piemērošanā savā ikdienas dzīvē, un to darām galvenokārt nodrošinot apmācību help panākumu slēpjas divās lietās. No vienas puses tas ir tīklojums, tiesnešu skolu tīklojums, advokatūru, kolēģiju tīklojums, kas apvienojas Eiropas padomus valstīs. Un te līdzdarbojas visas uh, Eiropas kolēģijas un tiesnešu skolas. Otrs Otra panākuma atslēga slēpjas tajā, ka mēs piedāvājam bezmaksas tiešsaistes kursus, pamatojoties uz mūsu platformu. Un šobrīd mums ir jau vairāk kā 22 tūkstoši lietotāju. Nu, jūs redzat, cik liela ir interese, kā tā pieaugusi šai tiesaistas apmācībā Eiropā. Šobrīd mums ir četreiz vairāk lietotāju nekā tas bija pirms trim gadiem. Ko tad šie cilvēki vēlas? Viņi vēlas saņemt help kursus. Un šie kursi tiek vēr, tieši orientēti uz juristiem, viņi var tos izmantot kā politikas instrumentu, arī jūs kā deputāti to varat darīt, kā organizācija pārstāvi to varat darīt, strādājot šai jomā, kas saistīta ar mūsu apskatāmajām tēmām mēs runājam par virkni dažādiem tematiem, nu, piemēram, nediskriminēšana, datu aizsardzība, darba tiesības, neatbilstīga izturēšanās patvērums, Eiropas cilvēktiesību konvencija, cilvēku tirdzniecība, kontrabanda, tas ir ļoti interesants kurs, kas tika uzsākts pirms mēneša, bērnu tiesības. Šo kursu faktiski uzsākām tikai vakar, palaidām tikai vakar, lai atzīmētu starptautisko bērnu dienu. Nu, un, protams, jautājumā arī, ko apskatām šodien - vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē. Šis konkrētais kurs tiks palaists šodien un publiski arī attiecīgi izziņots turpmākajās dienās. Un šajā kursā esam uzņēmušies kopēju iniciatīvas starp dažādiem departamentiem Eiropas padomē. Esam runājuši ar kvalitātes cilvēku cieņas departamentu, ar cita veida programmām, un tā tad manējo vardarbību pret sievietēm tas nav tikai cilvēktiesību pārkāpums vien. Tas nozīmē arī nopietnu diskrimināciju pret sievietēm, un šī vardarbība var, nu, izpausties dažādi, kā jau mēs tikko dzirdējām. Tā var būt seksuāla vardarbība, eh, fiziska vardarbība, tā var izpausties kā ekonomisks spiediens, izsekošana, uh, Uh, ģenitāliju kropļošanu vai piespiedu laulības. Un šajā kursā esam iekļāvuši sešus būtiskus moduļus. Pirmais ir šīs parādības izpratne, tātad vardarbība par sievietēm un vardarbība ģimenē. Otrs modulis - starptautiskās un Eiropas tiesības, un to ietvers skaidri fokusējoties uz Stambuls konvenciju, ko ir parakstījusi Eiropas Savienība. Tālāk Nākamais moduls, kā tikt pāri barjerām, lai nokļūtu pie tiesiskuma, lai sievietes varētu vērsties pie tiesu iestādēm. Tālāk kriminālo mm, iestāžu reakcija, tātad pirms, eh, izmek, pirm, pirms tiesas izmeklēšana un pēc tiesas savukārt eh, taisnīga sprieduma noteikšana. Tālāk pilsoniskās tiesiskuma reakcija un, visbeidzot, alternatīvie strīdus risinājumi. Te jūs tagad redzēsiet vairākus ekrānu šāviņu attēlus ar to, kas parādās šajā kursā. Te, piemēram, kursu prezentē Bridžita Olaflina, kas ir izpildu sekretāre uzraudzības mehānismā Eiropas padomē, kas strādā arī Stambuls konvenciju. Un ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka tad, kad Eiropas padomu izstrādāja šo cilvēku tiesību eh, apmācību, mūs neinteresē tikai tas vien, ka vēlējāmies nodot zināšanas tālāk par juridisko ietvaru. Nē, mēs vēlējāmies patiešām arī mainīt attieksmi. Mēs vēlējāmies nodot tālāk zināšanas. Uh, prasmes, un tas ir pats galvenais. Un tieši tāpēc mēs šeit iekļaujam tādus reālus stāstus no dzīves, tiesas prāvas, kas ir mainījušas attieksmi un kas ir mainījušas tiesību no Strasbūras tiesas līdz Luksemburgas tiesai. Starptautiskais un Eiropas tiesību ietvars arī šajā gadījumā pievēršas Eiropas sistēma, sistēmai, Te tiek ap, apvienotas gan Eiropas Savienības li, likumi, gan Eiropas padomas tiesības. Tāpat arī līdzīgi kā citajos kursos, šis kurs ir ļoti interaktīvs. Te ļoti daudz video, te jūs redzat um, Eiropas padomas cilvēktiesību komisāra, mužnieka uzrunu par to, cik plaši izplatīta ir vardarbība pret sievietēm un cik um, ļaunumu nodarošie dzimumu stereotipi. Tāpat šeit ir arī Eiropas ekspertu grupas prezidente Akars kundze, kas strādā pie šiem jautājumiem, un arī citi eksperti ir palīdzējuši mums šo kursu izstrādāt Itālijas tiesnese, Vācijas prokurore, tāpat arī Ungārijas tiesneses, kas strādā Strasbūras tiesā un ir devis savu ieguldījumu. Lūk, kā izskatās šis apmācību modelis, šis, lūk, ekrāns. Šī moduļa mērķis ir veicināt izpratni par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Nu, un tad tālāk šis potenciālais pārklājuma, pārklājums Eiropas padomas ietvaros. Mēs varam nosekt 47 valstis, kas ir Eiropas padomas dalībvalstis. 830 miljonu iedzīvotāju kopumā dzīvo šais valstīs. Un, lai tas viss būtu efektīvāk, mēs pieņemam dažādu veidu geogrāfisku rakstura pieju, reizēm, kā piemēram Rietumu Balkānos, Krievijā, Turcijā darbojamies, un arī esam pievēršamies savos kursos arī vairākām ES dalību valstīm. Un noslēgumā, šīs prezentācijas noslēgumā, gribēju vēl jums vēlreiz apliecināt, ka HELP programma darbojas, tās kursi kļūst arvien pieprasītāki, un es gribētu jums lūgt atbalstu, lai veicinātu šo tiešsaistes kurstu savās iestādēs, savos parlamentos savos, savās tiesu iestādēs un um, dažādās izglītības iestādēs. Gribētu tāpat laikā jau lūgt jums mūs palīdzēt izdarīt spiedienu uz Eiropas komisiju, lai tie piesni, piedāvātu vairāk finansējumu cilvēktiesību apmācībai Eiropā. Šobrīd mums ir divi projekti, ko finansē Eiropas Savienība. Viens no tiem strādā pie, runā par radikalizācijas novēršanu, profilaksi un upuru, un upuru tiesībām ir otrs. Un gribu jums pastāstīt, ka šīs, šīs iespējas, kas piedāvā piedāvā mums sastrādāt kopā ar vēl kādu starptautisku iestādi ir lielisks, jo viena pati neviena iestāde to nevar paveikt pilnībā. Nu, vienalga, tagad pieaug populisms, ksenofobija, sociālais nevienlīdzīgums un daudz citas problēmas, ar ko sastopamies ikdienas, un tāpēc mums jāstrādā plecu pie pleca, lai vērstos pret to visu. Un ar to es savu uzstāšanos arī noslēdzu. Vienkārši gribu teikt, ka mums ir jāapzinās, ka Eiropas padomas resursi ir ierobežoti. Eiropas padomas budžets ir mazākā 0,3% no kopējā. Uh, budžeta, un parlamentārieši nerīt par no nemaz nav informēti. Tātad liels paldies vēlreiz par atbalstu, turpiniet veicināt šo kursu, izdariet spiedienu uz Eiropas komisiju, un tad tādā veidā mēs tiešām varēsim būtiski ietekmēt situāciju un uzlabot cilvēktiesību situāciju Eiropā un citur. Paldies! Liels eh, paldies, un tagad es vēlētos aicināt Joannus Petrovskas kundzi, kura ir Femintekas nodibinājuma vadītāja Polijā. Eh, labdien! Eh, paldies eh, par šo mm, aicinājumu. Es uzreiz sākšu, man ir gala prezentācija, bet laika nav daudz. Atvainojos par to, ka šī prezentācija ir poļu valodā, bet šie ir grūti laiki Polijā. Un eh, vēlētos paskaidrot, eh, par ko vēlos eh, runāt šajā pēcpusdienā no sākumā. Vēlētos īsti iziet cauri jautājumam par Stambulas konvencijas ratifikāciju Polijā. Tāpēc, ka tas nevedās tik veiksmīgi Eh, sieviešu organizācijām nācās eh, cīnīties. Eh, arī mana organizācija no paša sākuma te bija iesaistīta, veicinot izglītības un informācijas izplatīšanu attiecībā par šo konvenciju, kādā veidā mēs varam vardarbību pret sievietēm novērst. Un es runāšu arī par to, kādi ir bijuši iegūmi no Stambuls konvencijas ratifikācijas un kādā veidā notiek īstenošana. Polija parakstīja šo konvenciju 2005. 2015. gadā, un Uh, Braņislavs uh, Kovarovskis, uh, eh, prezidents, eh, to parakstīja un kopš 16. gada augustā ir spēkā. Un šeit varat redzēt fotogrāfiju, kur prezidents Kovarovskis parakst šo konvenciju, kaut arī viņam pašām bija zināmi iebildumi. Š šīs konvencijas pretinieki teica, eh, ka eh, tā eh, ir kā apdraudējums polijas kultūras un reliģiskajām tradīcijām. Un balsoties uz konvencijas pretinieku viedokļa, šī, bija, šī deklarācija bija kā kara pieteikums polijas kultūrai, un tā patiesībā palielinātu vardarbību pret sievietēm. Viņi savā ziņā uh, apgalvoja, eh, ka eh, šī tā, eh, dzimuma vienlīdzība patiesībā praksē nemaz nepastāv. Un, tī, laik, un tā laikā premjerministrs Donalds Tusks veicināja šīs konvencijas parakstīšanu. Nebija vairākuma Un e, Eva e, Kopača e, teica, ka viņa balsos par konvencijas ratifikāciju, tomēr šī konvencija netiks uzspiesta parlamentam. Prezidents Komarovskis teica, ka viņš nebija pilnībā apmierināts ar konvencijas formulējumu un eh, ka tas nav tāds formulējums, kas atbilst eh, polijas eh, sociālajām normām. Un tas ir saistīts ar vārdu krājumu, kas saistās ar dzimumu. Polijas likumdošanā par vardarbību ģimenei E, pietrūkst e, konkrētu atsauču attiecībā e, uz vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Un polijas likumdošana nerunā par to, ka sievietes un meitenes konkrēti ir vardarbības ģimenē upuri. Pastāv sociāls dzimuma jēdziens. Un e, tas, e, ka e, konvencija runā par dzīvuma stereotipiem, ka tie dažkārt izraisa vārdarbību pret sievietēm, tas ļoti satrauca konvencijas pētnieks Polijā. Slowly, okay. Mm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 Eh, kā arī eh, te ir runa par eh, stereotipiem, par sievietēm. Konvencija pieprasa valstīm rīkoties pret vardarbību ģimenē un piešķirt finansējumu šim nolūkam. Pateicoties tam, ka Polija konvenciju ratificēja, šobrīd Mums eh, ir eh, konkrētas eh, norādes attiecībā uz kriminālu vajāšanu izvarošanas gadījumā, un tas ir skaidrs iegums no konvencijas, un mēs esam par to parlamentā runājuši. Tātad no mūsu valsts bija vienādu iespēju ombuds, un pateicoties tieši mūsu ombudām, kā arī manai organizācijai. Šobrīd uh, mēs varam aizsargāt uh, izvarošanas upurus. Margaretā Vušāra eh, ir bijusi ļoti nozīmīga tajā, lai tiktu īstenot upuru aizsardzība no policijas un eh, tiesu puses. Tomēr eh, process pilnībā nav īstenots. Un eh, pastāv arī telefona līnija, kas palīdz vārdarbības upuriem. Šobrīd notiek arī publiskas diskusijas attiecībā uz to, kā definēt ekonomisku vārdarbību tāpēc, eh, ka eh, šādi eh, punkti nepastāv polijas likumdošanā, un polijas likumdošanā arī nepastāv nekādas atsauces uz vardarbību, kas ir balstīta uz dzīmumu. Uh, Nepastāv uh, definīcija uh, šādai uh, eh, vārdarbībai, vārdarbībai pret sievietēm, meitenēm, un tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs uh, nesam apmierināti. Aicinām, lai tas tiktu labots, aicinām, lai polijas likumdošana tiktu grozīta. Uh, likumā uh, vai vismaz preambulā vajadzētu iekļaut atsauci par vārdarbību pret sievietēm un meitnēm, bet līdz šim mūsu centieni ir bijuši veltīgi. Un eh, šobrīd mums ir eh, ļoti eh, grūti panākt publiskas diskusijas par konvenciju Polijā. Un es varu pastāstīt īsumā, kas Polijā notiek. Przepraszam, ale nie słucha mnie ten. Hmm. Okej, okay. to może będę mówić, to zostawię ten ładny obrazek e, po prostu. Nu, tā ir tāda jauka fotografija, vēlāk par to pastāstīšu. Un vēlētos teikt, ka Stambulas konvencija to ļoti, ir, ļoti atbalsta vietējās iestādes. Eh, vietējās eh, iestādes eh, savās programmās ir iekļāvušas formu, formulējumus no konvencijas, ir bijušas dažādas informatīvas kampaņas par Eh, vardarbību, kas balstās uz dzimumu, un eh, vairākās vietējās iestādēs eh, Polijā esam gūši panākums šajā ziņā, un es ceru, ka šo iestāžu skaits nākotnē pieaugs. Tomēr šobrīd mēs tiešām joprojām cīnāmies, un te šajā fotografijā varat redzēt Jaroslavu Kačīnski šajā fotografijā. Konwencji antyprzemocowej. E, dowiedzieliśmy się o tym w grudniu. E, un e, mēs um, decembrī um, dzirdējām, uh, ka um, partija uh, vēlas uh, vairs neatbalstīt konvenciju, un žurnālisti uzdeva jautājumus, un izrādījās, ka to, tā tomēr nav. Un pēc tam um, prezidents apgalvoja, ka Polija um, neizstāsies no konvencijas, tomēr tā arī netiks īstenota, un tā ir šī brīža pozīcija. Um, mēs joprojām. Um, diskutējam, meklējam informāciju, e, konvencija e, ir apdraudēta un e, visticamāk Polija no tās atteiksies. Paldies! Tagad es došu vārdu delegācijām, lai varētu izteikties Eiropas parlamenta deputāti. Mums gan vairs ir palikušas tikai desmit minūtes šīm diskusijām. Uh, lūdzu esiet ļoti kodolīgi, nerunājiet ilgāk par dažām minūtēm. Tagad gribētu dot vārdu Arielai Maristīdu kundzei no Kīpras, lūdzu. Mikrofonu, please, madam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Paldies! Kipra Stambulas konvenciju eh, parakstīja 2015. gada jūnijā un pēc diviem gadiem jūnijā to ratificēja. Dzimuma līdztiesības un cilvēku tiesību komisija eh, pie mums spēlēja ārkārtīgi spēcīgu lomu, lai ratificētu konvenciju un eh, runāja par to, kādas normas ir jāievēro saskaņā ar šo konvenciju. Un, protams, ir jāpiemin mūsu tieslietu ministrija, kas veica ārkārtīgi lielu darbu, lai Kipra pielāgotos tām prasībām, kas ir <clears throat> atrunātas konvencijā. Mēs arī pieprasījām grozījumus, lai tiktu ievēroti tādi pārkāpumi kā iebaidīšana un izsakošana, un līdztiesība pret sievietēm tiek jā, tiek uzskatīta par noziegumu, lai varētu pilnībā pārņemt visu konvenciju mūsu likumdošanā. Tātad mūsu rīcībā ir ietvars, lai cīnītos pret vardarbību, kas pastrādāta pret sievietēm. Jāizteno preventīvu pasākumu, jācīnās pret vardarbību, Un mēs arī esam runājuši par to, kāda loma ir jāspēlē policijas spēkiem, lai tie varētu adekvāti reaģēt uz vardarbību. Saskaņā ar jauno likumdošanu esam ievē, ieviesuši arī tālruņa līniju, uh, pa kuru var zvanīt upuri. Noslēgumā gribēju pateikt, ka lai cīnītos pret uh, dzīmumu uh, vardarbību, uh, ir e, jābūt koordinācijai starp visām iesaistītajām pusēm, gan privātām, gan valsts. Tas ir tikai pats sākums, nevis beigas. Paldies! Tagad kolēģi no FAM komitejas Eiropas parlamentā Barbara Matēra lūdzu. Grazie. Paldies, eh, priekšsēdētāja kundze. Eh, atvainojos, eh, kad izsakos, es vēlētos atbalstīt tos, eh, kuri vēlas, lai Eiropas Savienība pievienojas eh, Stambulas eh, konvencijai, ir ļoti svarīgi saprast to, kā ir būtiski, lai konvencijas nosacījumi dalībvalstīs tiktu pareizi īstenoti. Un, un bieži vien ratifikācija konvencijām starptautiskā līmenī ir ļoti lēna un sarežģīta. Tiek aktualizēti dažādi jautājumi saistībā ar cilvēktiesībām, bet tas ir pārāk ilgs process un vilcīgs vilcina eh, ratifikāciju. Un uh, uz šo brīdi ir 23 valstis, uh, kuras ir konvenciju ratificējušas, uh, un 14 dal, ir Eiropas Savienības dalībvalstis. Es um, visu neuzskaitīšu, jo man nav laika. Un tad arī vēl 14 Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras ir tikai parakstījušas konvenciju. Šai te konvencijai ir tātad juridisks, juridisks aizstošs saturs, un līdz ar to pirmajām valstīm, kuras to ratificēja, nācās tātad um, pielāgot savu likumdošanu konvencijas kvalitātes nosacījumiem. Un uh, visas uh, kavēšanās, uh, kas ir saistīts ar uh, um, politiskiem, nevis uh, tehniskiem aspektiem, kā piemēram diskusijas uh, saistībā ar uh, dzīmuma uh, konceptu, uh, kā arī uh, tad, tad, uh, dažādas diskusijas uh, par dzīmumu stereotipiem. Uh, Un tas arī jāņem vērā, un ir jāņem vērā arī tas, ka konvencijas galvenais mērķis ir tāds, eh, ka ir jāiejaucās ar lēmumiem eh, pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Eh, šeit Eiropas parlamentā dažādās rezolūcijās, par ko esam balsojuši, esam aicinājuši dalībvalstis ratificēt maksimāli ātri šo konvenciju. Uh, un uh, pilnībā uh, pievienoties uh, uh, tai uh, bez kaut kādiem iebildumiem. Un uh, tad beigās vēlētos uh, teikt, uh, ka uh, tas, ka Eiropas Savienība pievienojas uh, konvencijai, uh, mm, nozīmē to, ka tādā veidā tiek noteikta arī Eiropas Savienības institūcija kompetence saistībā ar imigrantiem. Un Eiropas Savienība pievienošanās eh, konvencijai nozīmētu eh, to, eh, ka nacionālā politika kļūs efektīvāka pret vārdarbību ģimenēm, pret vārdarbību pret sievietēm. Šī situācija visās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. Un tad pašās beigās neliels jautājums Lanzonī kundzei. Vēlētos eh, jautāt, eh, vai jūs uzskatāt, eh, ka, ja Eiropas Savienība pievienojas, Eiro, pievienojas konvencijai, vai tas nozīmē, ka ir spērts solis uz priekšu, lai konvenciju īstenotu dzīvē? Un tad es arī vēlējos saprast, kādā veidā praktiski notiek šis te monitorings. Un paldies par uzmanību. Ačiū, ponia Matera. Aš noriu informuoti mūsų šiandienos posėdžio dalyvius, kad jau 17. Paldies, Matēras kundze. Es gribēju tikai informēt visus konferences dalībniekus, ka jau 17 dalību valstis ir ratificējuši šo so konvenciju, un Vācija, eh, Kipra un Igaunija bija pēdējo valstu starpā, kas to ir ratificējušas. Ir daudz valstu, kas to ir ratificējušas arī negaidot. Un tagad eh, kundze no Lietuvas parlamenta, Maldikēinas kundze. Paldies! Mums jārunā par uh, lobiju, kas notiek valstī, lobējot arī šīs konvencijas parakstīšanu, bet ir ārkārtīgi daudz eh, pretrunīgu jautājumu. Piemēram, dzimuma noteikšana, dzimuma definīcija tiek uzskatīta par uzbrukumiem kristiešu vērtībām. Tas pats attiecas arī uz uh, uh, seksuālo izglītošanu skolās, ņemot vērā arī šo dzimumu aspektu. Es uzskatu, ka šis dokuments ir jāatbalsta, bet e, tas, kas notiek parlamentā, šī dokumenta izvērtēšana norāda, ka diez vai varēsim nobalsot pozitīvi par to, lai varētu izvairīties no tādiem pretrunīgiem konvencijas definīciju vērtējumiem. Parlaments piedāvāja šo lietu izskatīt Lietuvas konstitucionālajā tiesā, lai varētu precizēt konvencijas tekstu, ņemot vērā uh, Uh, apsūdzības par vērtību pārkāpšanu, kas ir atrunāts Lietuvas konstitūcijā. Paldies! Tagad Beceras kundze no FAM komitejas. Paldies, priekšsādātāji! Gribēju pateikties visiem, kas ir ieradušies šodien gribēju pateikties par ļoti vērtīgiem referātiem, it sevišķi Pietauskas kundzei. Mēs visi esam ļoti labi informēti par polijā notiekošo, gribēju jums tikai paust nedalītu solidaritāti un atbalstu šajā grūtajā darbā. Ja mēs runājam par definīcijām, Un jāpiemin arī paši svarīgākie aspekti šajā konvencijā. Un arī runājot par uh, vardarbību kopumā, mēs visu laiku runājam par upuriem. Protams, neapšaubām upuri ir jāsargā, bet visu laiku šī nepārtrauktā viktimizācija nozīmē uh, ka mēs arī zināmā mērā vainu uzveļam paši sev. Un eh, tas zināmā mērā arī ir lasāms. Eh, Stambulas konvencijā jāsaka, ka tas ir pirmais uh, juridiski saistošais instruments šajā jomā. Bet ir jārunā arī par uh, vainīgo tiesāšanu par noziegumu izmeklēšanu, tad, kad ir pastrādāt vardarbība pret sievietēm. Visi šie noziegumi aiz tiem stāv kāds cilvēks, vajātājs, sitējs, suteneris, viņa vārds ir zināms un uh, ir ļoti aktīvi jāvēršas pret tādu veidu vardarbību, un tā ir jāsoda. Ja dalībvalsts īstenos Stambuls konvenciju, tās izdarīs patiešām ļoti uh, E, labu darbu visu upuru labā, bet mums ir jāmaina arī sava attieksme pret to visu. Paldies Beseras kundzei. Tagad Boguslavas Bašikas kundze no Polijas. Paldies! Man ir liels prieks, ka šodien drīkstu izteikties. Es nāku no tik ļoti atpalikušās polijas, ko pieminēja Pietovskas kundze, bet īstenībā eh, tā nav tiesa, ka Polija grib atteikties no Stambulas konvencijas ratificēšanas. 2011. gada 11. maijā radās Stambulas konvencija un jau 22. februārī jau pat pirms konvencijas parakstīšanas atbildīgais ministrs paziņoja, ka vajag izstrādāt konkrētu programmu, lai palīdzētu vardarbības upuriem. Polijā tagad ir 35 palīdzības centri sievietēm, kas cietuši no vardarbības. Nākamgad ir plānots atvērt vēl vienu centru un 2019. gadā vēl vienu. šajos centros strādās uh, cilvēki, kas ir īpaši pieredzējuši, lai strādātu ar vardarbības upuriem, un arī katrā um, pašvaldībā tiek strādāts pie īpašām programmām, lai palīdzētu upuriem. Un gribētu minēt, ka nevienmēr tikai meitenes un sievietes kļūst par vardarbības upuriem. Tie var būt bērni, apdzimumu bērni, vecāka gadagājuma cilvēki. Un ir, protams, jāpalīdz visiem šiem cilvēkiem. Un ne tikai ģimenes darba un sociālo lietu ministrija rūpēsies par šiem cilvēkiem, arī tieslietu ministrijai, uh, izglītības, uh, veselības, administrācijas un izglītības ministrijām, augstākās izglītības ministrijām, kā arī kultūras mantojuma ministrijām ir par visu to jārūpējas arī ir jābūt izglītojošam darbam medijos, tiem ir uh, pilsoņi jāinformē, lai varētu domāt arī par izvairīšanos no vardarbības. Es vēlētos jums lūgt tik daudz nepārmest polijai, neteikt, ka visi uh, Eh, ka mēs negribam parakstīt šo konvenciju un negribam sniegt palīdzību vardarbības upuriem, jo tas vienkārši neatbilst patiesībai. Paldies! Paldies! Dārgie kolēģi! Laiks rīt uz priekšu. Esam noslēguši pirmā paneļa diskusijas. Mums vairāk nav laika dot vārdu mūsu ielūgtajiem viesiem, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem. Jūs varēsiet izteikties otrajās paneļa diskusijās, otrajā diskusija kārtā. Ok, only for you, please. Labi. Izņēmuma kārtā jums pusotra minūte. Disculpeme, pero tengo que acudir ahora mismo a otro. Paldies. Man ļoti žēl, saka Bilbao Barandikas kundze, man ir uh, jādodas uz citu sēdi, bet negribēju palaist garām izdevību izteikties arī šeit. Gribēju pateikties visām sievietēm, kas ir ieradušās, gribēju jums pastāstīt par kādu meiteni, kam ir 18 gadi. Un es viņai ticu, jo pagājuši gadu. Mm, Pamplonā kādu meiteni, kādai meitenei uzbruka pieci vīrieši. Viņi arī šo vardarbību uzņēma uh, ar saviem mobiliem telefoniem, pēc tam sociālajos tīklos šo video filmu izplatīja. Un kad uh, sievietes uzsāka kampaņu, lai vērstos pret šāda veida vardarbību, tad beidzot kaut kas sāka notikt. Uh, un e, mēs tika nodibināta organizācija, ko sauc Es tev ticu. Šīs organizācijas locekļi devās uz skolām, veica izglītojošu darbu, un jāsaka, ka šī meitene arī ir cietusi no vārdarbības. Uh, Un 2015. gada aptaujas pierādīja, ka katra 20. izvarošana ir bijusi grupveida izvarošana. Šo meiteni izvaroja pieci vīrieši, tātad viņa ir viena no visvairāk cietušajiem upuriem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka cilvēkiem, kas ir cietuši no tik smagas vardarbības, neviens netic. Mēs Vēlamies, lai visas dalība valstis ratificētu un īstenot Stambuls konvenciju, bet trūks politiskās gribas. Ratifikācija vēl nenozīmē, ka dalību valstīm ir pietiekoši daudz politiskās gribas. Pat, uh, ja neesat ratificējuši konvenciju, tas nenozīmē, ka jūs nevarat ieviest pasākumus, lai cīnītos pret vardarbību. Kamēr pastāvēs šāda nelīdztiesība, vardarbība pastāvēs, tās ir tiešas nevienlīdzības sekas. Ir jābūt politiskajai grībai dalību valstīs. Basku zemē manā dzimtajā reģionā no 2015. ne no 2005. līdz 2007. gadam tika pieņemti divi likumi, kas veltīti dzimumu līdztiesībai un vērsti pret uh, vardarbību ģimenē. Kaut kas patiešām ir jādara, un tas ir iespējams. Pirms desmit gadiem Basku zemē vienā no provincēm eh, tika dibināta konkrēta organizācija. Es toreiz Basku zemē biju parlamenta priekšsēdētāja. Es tikos ar organizācijas locekļiem, un viņi man teica sekojošo. Pieskatiet labāk savus bērnus, Es katru dienu atceros šos vārdus, jo katru dienu, katru gadu mēs redzam, ka pieaug to bērnu skaits, kas cieši no vardarbības, pret kuriem vēršas ar fizisku spēku un tēvi. Bieži vien tie ir tēvi, kas nogalina savus bērnus, lai atrieptos mātēm, bērnu mātēm. Tātad mums ir jārīkojas, mums ir jābūt politiskai gribai to darīt. ja ir pastrādāta slepkavība, tad ir jārēģē gan Eiropas Savienībai, gan dalību valstīm. Nedrīkst pieļaut, ka 50% no Eiropas Savienības uh, iedzīvotājiem tā vienkārši var tik nogalināti tādēļ, ka ir uh, sieviešu dzimuma. Tādēļ Eiropas parlaments turpinās savu darbu. Un mums ir jāparūpēs, lai dalība valsts izrādītu tik nepieciešamo politisko gribu. Uh, Dalību valstīm ir jārīkojas reģionālā līmenī, pašvaldību līmenī, lai cīnītos pret uh, vardarbību. Es atvainojos, man jādodas prom, bet jau tā 6 minūtes esmu nokavējušies, nokavējusies, un man tagad patiešām ir jādodas prom. Paldies, uh, Bilbao Barandikas kundze. Tagad došu vārdu pēdējam runātājam, pēdējai runātāji Fatorīnī kundzei no Itāļu parlamenta. Virmidāt. Paldies, eh, priekšstādātāji, ka devāt eh, man vārdu pavisam īsi. Itālijas parlaments vienbalsīgi 13. gada 27. jūnijā ratificēja šo konvenciju. Tā, mūsuprāt, ir ļoti svarīga tāpēc, ka tā ir juridiski saistoša, un tas nav tāds kaut kāds tāds viegls norādījums. Un tad jāsaka, ka tas ir ļoti svarīgs saistībā ar nevienlīdzību. Eh, sievietes ir eh, vienlīdzīgas ar vīriešiem, un eh, tāpēc es vēlētos teikt mūsu polijas draugiem no visas sirds. Es vēlētos, lai viņi nopietni attiecās pret šīm grūtībām. Šī konvencija neapdraud ģimeni tieši pretēji tas ir vienīgais īstais veids, kā ir iespējams veicināt sirsnīgas attiecības ģimenē. Arī starp sievu un vīru. Ir skaidrs, eh, ka eh, attiecības ģimenē balstās uz eh, cieņu un brīvību un arī uz tādām katoliskajām vērtībām. Nav tā, ka šīs vērtības tiek noliektas. Uh, Eh, ar eh, mm, konvencijas eh, palīdzību mēs varam vēl vairāk veicināt sirsnīgas attiecības ģimenē. Un ir arī skaidrs, ka šīs reformas neatiecās uz kaut kādiem veciem gadījumiem. Tas viss saistās ar pilnīgi normālām, reālām ģimenēm. Un tāpēc vajadzētu būt kopīgām pūlēm. Mēs dalām vienādu reliģisko kultūru. Un uh, ir skaidrs, e, ka jūs nedrīkstat baidīties no dzimuma teorijām. E, protams, katram par uh, to ir uh, sava uh, izpratne. Uh, tomēr uh, tam nav nekāda saistība ar vārdarbības jautājumu. Un ir uh, skaidrs, uh, uh, ka uh, ir. Uh, šī vardarbība pret sievietēm ir tātad, centrāla un tas eh, pilnīgi noteikti eh, ietekmē eh, attiecības ģimenē. Es ļoti mīlu polijas kultūru, es esmu bijusi polijā, un es zinu, ka polijai vajadzētu izvirzīties vadībā risinot šos jautājumus. Paldies! Ačiū. Dar kartą dėkoju visom pirmosios mūsų diskusijos dalyje. Paldies. Paldies visiem, kas piedalījās pirmajā diskusiju kārtā. Tagad būs otrs diskusiju panelis, kur runāsim par Stambuls konvencijas īstenošanu dalību valstu līmenī. Būs arī jārunā par um, paraugu prakses apmaiņu un pirms dot vārdu dalību valstu delegācijām un Eiropas parlamenta deputātiem. Gribētu sākumā dot vārdu Itālijas un Spānijas pārstāvēm, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvēm. Miss Pilar Kancela Rodrīgas. Pilāra Kancela Rodrīgeses kundze ir ieradusies. Žakī Hāns, Europe's Office direktore. Taigi, kolegos, tęsėme mūsų posėdį. Mm. Godātie kolēģi! Turpināsim ierasto darba kārtību. Pirmā uzstājusies Frančeska Palīzī, kas vada e, izmeklēšanas komiteju ir e, Itālijas senātā, kas izmeklē sieviešu slepkavības. Paldies! Integrācie! Paldies, e, priekšsēdētāji! E, es e, pārstāvu parlamentāro izmeklēšanas komiteju par sieviešu slepkavībām un uz dzimumu balstītu vārdarbību. Un e, kā jau, nu, pat kā teica Patorīni e, kundze, tāda Itālija bija no pirmajām valstīm, kuras ratificēja uh, Stambulas uh, konvenciju 2016. gada 27. jūnijā. Un uh, tā bija viena no, no darbībām, kuras veica parlaments šajā likumdošanā. Itālijas parlamentā ir daudz sieviešu šobrīd. Un, uh, Pēc eh, tam, kad eh, tika parakstīta uh, um, konvencija, tika apstiprināts dekrēts pret uh, sieviešu slepkavībām, un tas savukārt ir noteicis dažādus uh, svarīgus uh, pasākums, piemēram, uh, bezmaksas uh, palīdzību visām sievietēm, kuras uh, ziņo par vardarbību ģimenē, un uh, tur ir dažādi uh, būtiski nosacījumi, uh, piemēram, uh, kā uh, attālināšanas uh, uh, um, nosacījums, uh, kā uh, arī dažāda veida brīdinājumi. Un ļoti svarīgi ir tas, lai mūsu valstī notiktu izmaiņas kultūrā, kā jau arī to norāda konvencija. Skolu reformās ir iekļauts 16. punkts, kurš nosaka, ka um, pilnīgi visām skolām ir jānosaka uh, konkrētas uh, normas saistībā uh, ar izglītību. Ir jā jāizglīto eh, zēni attiecībā eh, uz eh, dzimumu vienlīdzību. Tas neatiecās tikai uz studentiem, bet arī uz viņu ģimenēm, arī uz skolotājiem. Tad 2015. gadā tika prezentēts valdības ārkārtas plāns pret vardarbību balstītu uz dzimumu. Uh, Mēs eh, uzskatām, eh, eh, ka ir ārkārtīgi būtiski cīnīties pret šāda veida vardarbību, kas balstās uz dzimumu. Tika izveidota observatorija, kura apvieno pretvardarbības centru un pilsoniskās sabiedrības spēkus. Un tad Jāsaka, ka šajā e, gadā e, savukārt e, tika izveidota šī te izmeklēšanas komiteja parlamentā, kuras mērķis ir pārbaudīt, kādā veidā tiek īstenota Stambuls konvencija. Un apstākļi, kādā veidā tiek realizēti tātad valdības līdzekļi finansējums, ir bijis pamatīgs, finansējums tiešām ir bijis apjomīgs. Un eh, tādēļ, kas, eh, ko mēs varam secināt eh, pēc visa šī, diemžēl par spīti tām, kā mūsu valstī ir ļoti veiksmīga likumdošana, ir skaidrs, ka slepkavības skaits kopumā valstī samazinās, tomēr sieviešu slepkavības skaits nemainās no gada uz gadu, un vidēji Eh, divās dienās eh, tiek nogalināta viena sieviete, un vairāki pasākumi, kā piemēram šis brīdinājums vai attālināšana no ģimenes eh, mājas, vai arī arests nozieguma izdarīšanas brīdī, to visu uh, policija un tiesību sargājušās iestādes izmanto maz. Sorry, I, I, I thought that I had. Atvainojos, man likās, ka man ir maz laika, tāpēc runāju ļoti ātri. Atvainojos. Il problēma ir. Un uh, pilnīgi noteikti uh, problēma ir e, tāda, ka pietrūkst izglītības visās, uh, visos sabiedrības uh, līmeņos. Uh, pietrūkst uh, šīs tā, eh, vardarbības ģimnē atzīšanas. Eh, bieži vien tā tiek sajaukta ar vienkāršiem ģimenes strīdiem. Un tas savukārt var novest pie tā, ka ģimene tiek, eh, tiek šķirta, tomēr ir būtiski veikt šo te nošķīrumu. Un šī vardarbība attiecās pārāk daudzām sievietēm mūsu valstī. Un 13 prefektūras no 100 prefektūrām ir virzījušas uz priekšu sadarbības protokolus iemeslus. Un e, mēs arī apzināmies, e, e, kā vardarbības centru un tiesību sargājošo iestāžu darbs ir fundamentāls, ārkārtīgi svarīgs. Un jāsaka, ka lielu darbu ir izdarījusi šī tā help apmācība. Ir ļoti būtiski, lai tiktu apmācīti visi maģistrāti, advokāti, sociālai darbinieki, skolotāji arī um, ātrās palīdzības eh, darbinieki, kuriem ir uh, pienākums uh, uzņemt uh, upurus un uh, atzīt, uh, ka ir notikusi uh, vardarbība, kas uh, balstās uz dzimumu vai vardarbību ģimenē. Līdz ar to ir uh, ļoti uh, svarīgi izglītot uh, jauniešus mūsu skolās, ir svarīgi, lai viņi saprastu to, uh, ka. Uh, tā e, nāva mīlestība, e, ja e, attiecībās nepastāv cieņa vienam pret otru un netiek cienīta otra cilvēka brīvība. Jāņem, tas jāņem vērā arī saistībā ar Eiropas komisijas sniegto atbalstu šajā jomā. Un uh, Lai kaut kas eh, mainītos eh, struktūrālā veidā, ir eh, ļoti būtisks universitāšu ieguldījums Itālijā. Ir svarīgi, lai pilnīgi visās um, izglītības programmās, medicīnā, jurisprudencē, pilnīgi visur tiktu virzīta uz priekšu tāda apmācība, kas visiem palīdzētu saprast, kādā veidā ir iespējams atpazīt vardarbību, no kuras cieši daudz sievietes. Un eh, Tādā veidā ir iespējams sagatavot šādas apmācības eh, programmas. Ir eh, līdz ar to ļoti svarīgi, lai tiktu īstenot ne tikai ratificēta Stambuls konvencija, un es arī uzskatu, ka komisija un parlaments var strādāt vēl daudz vairāk, lai virzītu uz priekšu direktīvu dalību valstīm Tāpēc, e, ka e, šīm ceļām e, ir pilnīgi noteikti ir jāturpinās. Mūsu valstī pastāv vēl viena problēma, kurai vēlējos vērst jūsu uzmanību, un tā ir tā saucamā dubu, dubultā viktimizācija, kad netiek nošķirt ģimenes strīdi no vardarbības ģimenē, un tad sievietes kļūst par upuriem tajā brīdī, kad viņas ziņo par to, ka ir cietuši no vardarbības ģimenē. Ļoti bieži paralēli viņām ir jāsaskarās ar eh, visu civilo eh, procesu eh, un tādā veidā ļoti bieži tik tiešām šī ta, vardarbība tiek sajauta ar parastiem ģimenes strīdiem. Un bērni, attiecībā uz bērniem tiek piešķirta tas aizbildnības tiesības abiem vecākiem. ir svarīgi atzīt eh, to brīdi, eh, kad ir notikusi vardarbība ģimenē. Un tādā veidā ir zināms eh, paradoks, ka dažkārt tiesības uz bērniem tiek piešķirtas tēvam, kurš ir veids vardarbību. Un, manuprāt, tā ir viena no tām tēmām, pie kurām mums visiem kopīgi vajadzētu strādāt, lai mēs varētu virzīt uz priekšu tādu likumdošanu, kas būtu godīga un varētu aizsargāt sievietes un bērnus no vadarbības ģimenē. Ačiū labai poniai Franceskai Puglisi ir dabar noriu suteikti žodžiu poniai Pilarka. Paldies, Polīzija kundzei. Es tagad došu Pilāra Rodrigis kundzei vārdu. Viņa pārstāv Spāņu kongresu un e, vada līdziesības komiteju. Paldies un arī e, labdien. Man patiešām ir e, liels gods. E, šodien runāt Eiropas parlamentā. Es pati nāku no Spāņu kongresa, mēs pārstāvam Spāņu tautu. Un mēs esam arī ļoti augstu vienmēr cieņā turējuši līdztiesības principu. Tajā skaitā cīņu pret dzīmumu vardarbību. Mēs īstenībā esam līderi šajā jomā, esam radījuši īpašu likumdošanas satvaru, uh, kas tiek ievērots visā Eiropā, kā, kas tiek izmantots kā tāds piemērs. Likumdevējs, eh, protams, mēģina ņemt vērā to, kas rūp sabiedrībai. Eh, tie ir likumdevēja pienākumi, jo cilvēkiem ir jābūt tiesībām baudīt savus tiesības un privilēģijas. Lai dzimuma līdztiesība patiešām būtu efektīva, mums ir jāuzņems līdera loma eh, varbūt pat tad, kad eh, sabiedrība to nepieprasa pietiekami skaļi. Likumdevējam ir jābūt um, iespējai paredzēt, eh, kas patiešām varētu būt aktuāli sabiedrībai, un laicīgi ir eh, jāpiedāvā likumdošanas iniciatīvas. Pirms vairākiem gadiem mēs jau sākam strādāt pie šādas likumdošanas un esam pārliecinājušies, ka saskaņā ar statistiku nesam panākuši vēl visu, vai arī tas, ko esam izstrādājuši, varētu būt tāds uh, visai uh, truls ierocis uh, cīņā pret uh, šo patiešām nepatīkamo fenomenu. Jāsaka, uh, tiek teikts, ka vara bez kontrolas īsti nevienam uh, nenāk par labu, un e, likumi, kas nav pietiekami labi īstenoti tāpat. Mums, protams, ir jāparūpējas arī par attiecīgu finansējumu, lai varētu īstenot visas nepieciešamās iniciatīvas. Līdztiesības komisijā, kuru vadu es Spānijā, visi bija vienis prātis šī dzīmumu vardarbība ir jāizskauž. Tādēļ arī parakstījām īpašu paktu Spānijā, Tas bija bezprecedenta gadījums. Pirmo reizi uh, šāds pakts tika parakstīts, un visas politiskās grupas uh, to atbalstīja. Šis pakts ir kas īpašs, un es to vienmēr arī uzsveru, nevien sarunājoties ar žurnālistiem un pilsonisko sabiedrību, bet uh, arī tiekoties ar citiem politiķiem. Ja šo paktu būtu atbalstījuši tikai dažas politiskās grupas, tas nebūtu tik pārliecinoši, bet te mēs runājam par kopīgu atbalstu, kopīgiem pūliņiem, bija grupas, kas bija gatavas atkāpties no savām pozīcijām, lai panāktu visaptverošu kompromisu. Augstāka, cēlāka mērķa labā. Mēs gribam izskaust dzimumu vardarbību. Šajā paktā ir divi galvenie komponenti Pirmām kārtām eksperti apkopo dažādus priekšlikumus, eh, eh, tie, kas ar izglītības, veselības, aprūpes eh, jomas darbiniekiem, ar dažādu ministriju, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ar visiem, kuriem rūp šis jautājums, un tiek arī apkopotas visas šo cilvēku liecības, uh, Un otra komponenta ir saistīta ar tādu institucionālāku dimensiju. Un e, visas šīs liecības e, apkopotā informācija pēc tam tiek izmantotas politisko grupu darbā. Paktā ir trīs nodaļas. Pirmām kārtām tiek e, veikta tāda kā inventarizācija, tad, kad tiek pieņemts valsts pakts, protams, ir jābūt iespējai būt paškritiskiem Ja mēs visu nesam sasnieguši, mums tas arī uh, ir godīgi jāatzīst. Valstī ir jāuzlabo pastāvošā kārtība situācija, lai visi pilsoņi varētu pilnīgi līdztiesīgi baudīt sev pienākošās tiesības. Sabiedrība, kas sev uzskata par demokrātisku, nevar. Uh, atbalstīt ko tādu, kas ir tik dramatisks, kas rada tik dramatisks sekas ļoti daudzām sievietēm un arī viņu bērniem. Ne tikai bērnu mātes kļūst par upuriem, arī viņu bērni cieši bieži vien tie tiek izmantot kā ķīlnieki šajās ģimenes traģēdijās, un bērnam nodarītais kaitējums bieži vien ir tikpat liels kā māmiņas ciešanas. Tas ir ārkārtīgi bēdīgi, bet neviena 21. gadsimtā dzīvojoša sabiedrība nedrīkst pieļaut šī fenomena turpināšanos. Gribēju to pateikt, mēs gribam nevien runāt, gribam arī rīkoties, tādēļ arī tika pieņemts šis pakts, kurā ir uh, atrunāti 213 dažādi pasākumi, jo ir jābūt iespējai rīkoties pilnīgi visos līmeņos bez izņēmuma. Tāpat ir jābūt arī izglītojošām kampaņām, ir jāizstāv upuri. Cevišķi domājot par mazgadīgo upuru tiesībām, ir jāizglīto cilvēki, kas strādā ar upuriem, kas, piemēram, pieņem liecības, kas strādā dažādos krīzes centros, uh, un ir jārūpējas, lai sabiedrība arī būtu pieņemošāka, iecietīgāka un lai upuru tiesības pilnībā tiktu atzītas. Un mums jādomā arī par ekonomisko uh, atbalstu, kas uh, būtu ciešama upuriem nepieciešamības gadījumā. Šie 213 pasākumi ir jāuzlūko kā vienots veselums, un e, katram no tiem atsevišķi arī ir savs svars. Šo uh, paktu esam papildinājuši ar finansējumu 1 miljārdu eiro apmērā 5 gadu laikā. Šos līdzekļus ir e, piešķīrusi valsts centralizētā vara, tāpat arī piedalās uh, kopienas un pašvaldības un piešķirtie līdzekļi uh, bija pietiekoši, lai mēs varētu sākt pakta īstenošanu jau nekavējoties. Gribēju pieminēt vēl kādu detaļu. Šī dzīmumu vardarbība bieži vien ir saistīta ar bailēm. Uh, Arī šī klusēšanas kultūra ir jāmaina, ka upuri baidās vai kaunējas runāt par piedzīvoto. Viņi baidās, piemēram, iet uz policiju vai sabiedrības priekšā strādāt par sev nodarīt, stāstīt par sev nodarīto pārestību. Un tie, kas arī ne, domā, ka nevar jaukties, tā teikt, ģimenes lietās un uh, ka tas viņus neskar, viņi arī palīdz veidot tādu neiecietīgu sabiedrību. Bet mēs nedrīkstam klusēt, mums ir jāvēršas pret dzimumu uh, vardarbību. Uh, Spānijā ir pietiekam daudz statistikas, kas apliecina, ka situācija ir nu dien nopietna vairākā. 800 tūkstoši sieviešu e, cieši no ģimenes vardarbības, tas ir par 100 tūkstošiem vairāk nekā uh, ETA teroristu uh, uzbrukumos cietušo skaits. 2016. gadā bija vairāk par 34 tūkstošiem uh, sūdzību policijā, tas ir par tūkstotu vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet jāsaka, ka aiz katra no šiem gadījumiem slēpjas milzīga traģēdija. Apmēram 80% no sievietēm, kas cieši no vardarbības, nekad arī nedodas uz policiju un nevienam nestāsta par piedzīvoto. Tā tad ir šis uh, skaitlis, kas ir apslēpts, kas statistikā neparādās. Tas patiešām ir ārkārtīgi bēdīgi. Uh, kolēģe no Basku zemes jau pastāstīja par kādu grupveida izvarošanas gadījumu Pamplonā. Un uh, sociālie tīkli īstenībā neaizstāvēja upuri, bet pat neticēja upurim. Nu, tas ir vienkārši barbarisms. Tika jautāts, nu vai patiešām šo meiteni izvaroja pieci cilvēki. Uh, varbūt, ka viņi viņus provocēja, varbūt viņi bija neatbilstoši apģērbusies. Un tā tad vaina faktiski tika uzvelta upurim. Viņi vienkārši mēģina turpināt dzīvot, bet eh, tagad tiek meklēta vaina tieši viņā. It kā viņa būtu vainīga, ka ir eh, pārdzīvojis ko tik briesmīgu. Tūlīt beigšu savu uzstāšanos priekšsēdētājs kundze. Protams, eh, mainās paudzes, nāk jauni laiki. Un tagad e, mēs varam redzēt arī zināmu regresu jauniešu starpā, tiek runāts par tādu kā neoromantiku. Un tiek arī runāts, ka vienkārši uh, tas ir bijis afekta stāvoklis, uh, tādēļ nevis noziegums. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Mums kā uh, tiesu varas, kā valsts varas pārstāvjiem ir jācīnās un ir jāparūpējas, lai tiktu uzklausīti upuri, jo šīs sievietes vēlas dzīvot brīvībā. Paldies! Ačiū, panē Rodrīgas, dabar noriu suteikti žodį. Liels paldies! Tālāk došu vārdu Žakijai Hantai. Viņa ir no organizācijas Equality Now. Lūdzu! Very much, man. Lielas paldies priekšādātāji, paldies, ka uzaicinājāt manu šo sanāksmi. Īpaši priecājos, ka runāju ar likumdevējiem un ka tie vēlas šobrīd īstenot Stambuls konvenciju. Vienlīdzība nav, ir, eh, kvalitīte nav, ir um, sieviešu organizācija, kas cīnās par sieviešu un meiteņu tiesībām, un mēs izmantojam tiesību aktus kā galvenā instrumentu, starp arī starptautiskas un reģionālas konvencijas, lai veicinātu cilvēku tiesības. Bet, nu, tehnoloģijām, atsimot, mums tik vienkārši neiet. Mēs esam izskatījuši starp, ar starptautiskām advokātu kolēģijām tiesību aktus, kas attiec uz seksuālo vardarbību visā pasaulē. Mums ir izdevies šobrīd noklāt 82 jurisdikcijas, un e, daudzas no šīm valstīm bija ANO dalība valstis un Eiropas Savienības valstis. Kāpēc to darījām? Man šķiet, par to jums nav pat jāstāsta. Mēs šajā telpā ļoti labi apzināmies, cik lielā mērā pret sievietēm tiek pastrādāta vardarbība, tīpaši seksuāla vardarbība. Un pēc mēs arī, es, es arī, ja būtu tu kampaņas, nevienam vairs nav nekāda aizbildinājuma nu, paziņot, ka viņi nav informēti par to, ka pastāv šāda vardarbība un ka meitenes un sievietes tā, tā tiek pakļautas. Tas, ko mēs konstatējām darba gaitā, bija vairāk aizsardzības iztrūkumu likumos pašos. Mēs zinām, ka likums nav atbildus pilnīgi viss un ir vajadzīga tālāka attieksmes maiņa, ir vajadzīga apmācība, ir vajadzīga īsti, tiesību aktu īstenošana, bet mēs domājam, ka nepieciešams pirmām kārtām konstatēt arī to, vai tiesību akts dara savu darbu, cenšoties aizsargāt sievietes un meitenes no vardarbības. Mēs konstatējam un domāju, ka tāda lieta ir arī citur. Atradām septiņus aizsardzības iztrūkumus. Uh, virknē dalībvalstu, tostarp arī Eiropas Savienības dalībvalstīs. Iziešu tam visam pavisam īsi cauri. Ir, piemēram, tiesība akti, kas ļauj nodarītājam eh, staigāt, iet, palikt bez sodu un panākt vienkārši kaut kādu veidu monetāru vienošanos, nu, vai tā būtu vai monetāra vai, vai laulības, bet, var sakot, viņš netiek sodīts un viņa nedabū taisnību. Esam tāpat redzējuši tiesību aktus, kas tiek vairāk formulēti pēc kaut kādiem morāls likumiem un cenšas aizsargāt vairāk sievietes nevainību vai godu atsevišķi nu, kaut kādā veidā. Nevis tiek runāts taisni par vardarbību, kas sievietē tiek nodarīta. Redzējām arī, ka ir tādi um, likumi, kas pieļauj izvarošanu ģimenes ietvaros, un tas attiecas arī uz bērniem, it īpaši Tas varbūt šoreiz neatiec uz ES dalībvalstīm, bet Indijā pavisam nesen tiesā tika pieņemts lēmums, ka, lai arī viņiem nav piespiedu laulības bērniem, tāpat laikā, tad, kad tas ir noticis pēc 15 gadiem, meiteni drīkst aprecēt un viņu tad laulības ietvaros attiecīgi izvarot. Ir arī tāda tiesība akti, kas piedāv zinām likumdošanas manevrēt spēju samazināt tiesību aktus, un tas nozīmē, ka tiesneši, kas ir pakļauti zināmiem stereotipiem un izaugšādās uh, eh, mačo sabiedrībās, skatās uz sievietes vainu, uh, eh, nu, saredz to un saka, ka, lūk, ja vien viņi nav tāds perfekts upuris, tad viņi saka, lūk, uh, viņi pati bija zināmā marā pie vaini, tīpaši tas attiec uz pusaugu metnēm, kas tiek tavs augtas par kairinošām pavadinātājām, un līdz ar to tiek samazināts sots, kas tiek mm, pie, noteikts nodarītājiem. Tāpat ir arī mm, likumi kur tiek, eh, netiek paredzēts, ka piekrišanas došana reizēm ir neiespējama, bet īpaši tad, ja tās ir riskam pakļautas sievietes. Un tā tas ir arī Eiropas Savienībā, kur tiek runāts par pieaugušajiem un e, meitenēm, kas stājas attiecībās. Šīs pusaugu meitenes netiek nereti aizsargātas no vardarbības. Tāpat ir tiesību akti, kas aizliedz izmeklēšanu un e, kriminālu vajāšanu šādos gadījumos nu, piemēram, ir vispirms jāizmanto kaut kādu konkrētu ārsta pakalpojumu, ja šāda ārsta pakalpojuma konkrētajā reģionā nav un nav medicīnisku pierādījumu, tad pēc tam procedurāli nemaz vairs nav nekādas iespējas sievietei piekļūt tiesiskumam un netie, nav izveidotas atbilstīgas sistēmas, lai to nodrošinātu. Jo tas, kā tiek likums formulēts, ir ļoti svarīgi. Bieži šeit bieži runājam par upuru vainošanu, runājam par to, ka uzsvars jāliek šeit ir uz nodarītāju. Un Stambulas konvencija E, zināmā mērā ļoti interesantā runā ne tikai par vardarbību, bet arī par brīvprātīgi dotu piekrišanu. Bet tas jāizvērtē attiecīgajos apstākļos. Un kā jau minēju iepriekš, Mēs tātad konstatējam vairākus veidus, kā tiesību akti pieļauj apiet e, šo sodāmību. Nu, lūk, kad, piemēram, notiek balstīšanās uz moralitāti un vīriešu tiesībām kontrolēt sieviešu ķermeni, nu, vai, piemēram, ja cilvēks tiek atbrīvots no soda, tāpēc, ka viņš nonāk pie kaut kāda um, izlīguma, un nu, tas nozīmē, ka šāda veida pasākums īstenos turpmāk arī citi. Tas nozīmē, ka vardarbība pret sieviete faktiski tiek pat vēl tālāk veicināta un netiek sodīta. Tādā veidā jūs kļūstat par tādu juridiskās sistēmas līdzvainīgo, jūs ļaujat kādam citam kontrolēt sieviešu, um, sievietes ķermeni un viņu pakļaujat uh, citiem. Tas savukārt, protams, atsauc uz citām tiesību aktu praksēm, tā sauktie līdz ar to rodas mm, goda noziegumi, kas tiek pastrādāti līdz kā, lai saglabātu ģimenes godu, tad nonākam pie pāra, pāragrām piespiedu laulībām, uh, Un likumi ir formulēti tādā veidā, kas tāda veida notikumus pieļauj. Ja ir šādi formulēta likuma un tas tādajāda vardarbība tiek pat konceptualizēta, tad iedomājieties, cik ārkārtīgi grūti ir nonākt pie tiesas un taisnības, ja dzīvojam sabiedrībā un piedzīvojam to visu ikdienas sev apkārt. Tāpat arī redzējām, ka seks tiek pretstatīts vardarbībai, un arī šajā ziņā likumi nav konsekventi. Ir tādi likumi, piemēram, kas liek pierādīt papildus vardarbību, ar izvarošanu vien nepietiek, jāpierāda, ka ir bijis vēl papildu vardarbība. Nu kā tad to pierādīt? Vai tas nozīmē, ka ir vajadzīgs kaut kāds krāpējums ķermeņa, vai tāpēc, ka jūs esat kritusi, vai, un ja šādu zīmu nav, tas nozīmē, ka jūs nesat pretojusies, un jūs nesat pretojusies, tad iznāk, ka jūs esat devusi piekrišanu, esat devusi piekrišanu, tad tā nav izvarošana. Nu, tā tad, lūk, jau sievieti tiek nostādīta neizdevīgākā situācijā, viņai ir jāpierāda kaut kādas, kaut kādas lietas, viņai jāpierāda, ka viņa ir izvarota. Tāpat arī, nu, izvarošana tiek tulkota kā vīrieša iekāras izpausme. Un ja mēs runājam šeit par iekāru, tad atkal jau mēs skatāmies no vīrieša skatu punktu, ko vīrietis vēlējās, kādas ir vīrieša vajadzības, un nevis tas, ka sievietes tiesības tikuši konkrētā gadījumā pārkāptas. Un tā tad redzam, ka šāda veida riskantās vietas un atkarību, eh, savstarpējās at atkarības radoš, eh, radīšana šajā piekrišanas došanas jautājumā nereti ir saistīta ar likuma formulējumiem, un kad jūs raugāties uz vardarbību pret sievietēm, nereti ir tā, ka jāatceras, ka jāliek uzsvars uz nodarītāju. Ne jau sieviete ir tā, kam jādod piekrišana seksam, bet vai viņš vai vīrietis ir izdarījis spiedienu, vai viņš ir izmantojis varu. Tātad jau šeit ir jāveido tāda attieksmes māja, uzsvars jāliek uz nodarītāju, uz uh, vainīgo. Viņa atbild, uz viņu ir jākrīt atbildībai, jo nevis sievietē kaut kas jāpierāda. Un tas attiecas ne tikai uz likumiem, kas runā par seksuālu vardarbību, bet arī uz cita veida likumiem. Kopsavilkums Stambulas konvencija, kā jūs zinat, runā par seksuālu diskrimināciju, un mēs vēlamies, lai tas tā būtu. Tas, protams, ir mūsu apspriežamās tēmas pašā saknē. Ir vajadzīgs cīnīties pret šādu seksuālu diskrimināciju un jāvēršas pret nodarītājiem un jānoņem šis fokus no, no atbildības un upuriem. Un pēdējais slaids ir faktiski aicinājums. Aicinājums nāciju valstīm un arī Eiropas komisijai un Eiropas parlamenta deputātiem atbalstīt šo jomu. Vēlos, lai, vēlamies, lai tiktu atcelti visi likumi un prakses, kas ietver sevī diskrimināciju pret sievietēm. Un tas nozī, nozīmē arī eh, šīs eh, piekrišanas došanas definīciju. Uh, Mēs vēlamies, lai upuriem ir piekļuve dažāda veida pakalpojumu, kas ļautu viņiem atgūties, un nekad nav pietiekami daudz līdzekļu šāda veida dienestiem un organizācijām, kas palīdz upuriem. Jau sievietēm jau pašām ir grūti um, pieteikties un runāt par to, bet mums ir jāatvieglo šīs situācija, ir jāskatās arī pāri sektoriem, jāskatās, kurā brīdī, piemēram, arī rase un invaliditāte vēl dod papildus riska faktoru un ir jā, jārīkos atbilstīgi upuru vajadzībām. Tāpat arī vēlētos, lai katrā valstī būtu nacionālais rīcības plāns, kas būtu pilnībā finansēts un arī uzraudīts tā, lai Stambuls konvencija varētu kļūt par tādu dzīvu, iedzīvinātu dokumentu. Mēs šim jautājumam regulāri pievērst uzmanību un arī Eiropas Savienībai vajadzīga stratēģija, lai vērstos pret vardarbību pret sievietēm. Tāpēc mudinām dalībvalstis ar Eiropas parlamenta atbalstu pievērsties šiem jautājumiem, lai pārliecinātos, ka Stambuls konvencija tiek pilnībā ievērota. Paldies! Ačiū panėgant ir ačiū visom pranešėjom. Lies paldies, lies paldies Hantas kundzei. Paldies visiem runātājiem, kas izteicās šajā otrajā panelī. Un tagad došai pār, m, mm, iespēju izteikties Eiropas parlamentu un Nacionālā parlamentu pārstāvjiem vispirms FEM komitejas pārstāvi Kozlovskas kundze. Priekšādētāji, paldies! Vēlos pateikties visiem runātājiem. Un vēlos jums teikt paldies par tiem centieniem, it īpaši par centieniem, kas izdarīti Spānijā, lai vērstos pret vardarbību pret sievietēm. Tiešām šie centieni ir vienkārši leģendāri, un visa Eiropa skatās uz jums un var no jums tikai un vienīgi mācīties. nu, darbus, darbi vienmēr tas ir sarežģītāk nekā vārdi runāt, protams, visi. Un tagad nepieciešams Stambuls konvenciju ne tikai ratificēt, bet tiešām to arī īstenot. Un tas jau ir tas sarežģītākais. Vēlos savu balsi pievienot tiem, kas runāja par nodarītājiem. Nu, paskatīsimies šeit apkārt telpā. Mēs gandrīz lielākoties visas esam šeit sievietes. 90% laika pavadām, lai runātu par to, kā palīdzēt upuriem, kā aizstāvēt, kā aizsargāt upurus, kā iztaujāt upurus par viņu pieredzi. Un šais debatēs, nu, reti, kas tiek teikts par nodarītājiem. Es priecājos, ka Stambuls konvencijā ir ietverti noteikumi prevencijai, profilaksei un arī rīcībai attiecībā uz vīriešiem, jo citādi mēs 20 gadus te varam pavadīt runāt par sievietēm, sieviešu aizsardzību un nezinu ko, bet tas viss, protams, ir saistīts ar krietni plašākiem aspektiem. Gribētu komentēt arī Piotrovskas kundzes teikto. Par polijas īstenošanas pieredzi. Polijā ir pieņemts likums par vardarbību ģimenē, Ir arī nacionālās rīcības plāns, kā vērsties pret šādu vardarbību ģimenē. Tas ir spēkā jau vairākus gadus, un šīs programmas un tiesību akti tiek arvien grozīti un uzlaboti. Tiesību akti ir tikuši, kā jau teicu, grozīti, tā, lai nodarītājs lai nodarītājiem tiek uzlikts par pienākumu izvākties pat tajā gadījumā, ja viņš ir, piemēram, attiecīgās dzīvesvietas īpašnieks. Jotrovskas kundze runāja par to, ka esam mainījuši arī to, kādā veidā notiek izmeklēšana izvarošanas gadījumā, ir ieviestas jaunas kategorijas, eh, nodarījumu kategorijas, kibervardarbība. 2015. gadā, kad konvenciju ratificējām, toreizējā opozīcija un šoreizējā valdība bija pret Um, šo konvenciju. Un līdz ar to pastāv zinām draud, ka Polija varētu no konvencijas atteikties. To teica tiesiskuma un tiesiskuma partijas uh, pārstāvi, bet es priecājos, ka valdība no šī savas idejas ir atteikusies un ka kundze šeit no valdības mums arī apsolīja, ka no konvencijas mēs šeit neatkāpsies. Es gribētu, lai visi šeit ir liecinieki šiem vārdiem. Jūs dzirdējāt, ko teica kundze no Polijas parlamentu un cerēsim, ka viņai bija taisnība. Ačiū, pane Agnieška Kozlovska Rajevič. Paldies Agnieškai Kozlovskai. Tālāk Norvēģijas parlamenta pārstāvis. Lielas paldies, ka uzaicināt mani šo konferenci. Es pārstāvu Norvēģijas parlamentu. Un vēlos jūs informēt, ka šovasar pieņēmām Stambulas konvenciju parlamentā. Jāsaka, tas norisinājās diezgan veiksmīgi, eh, bez strīdīguma, un viens no iemesliem bija tas, ka konvencija faktiski netiek uzskatīta par kaut ko pretrunīgu Norvēģijas sabiedrībā un arī politiķu vidū, ne? Turklāt mums jau ir virkne mehānismu, kas paredzēti kon konvencijā, jau tiesī iestrādāt tiesību aktos. Tomēr mēs esam arī centīšies noteikt rādītājus, var, lai mērītu vardarbību par cīvietēm, un skaitļi liecina, ka pirms 15-20 gadiem, nu, ir bijuši tieši tādi paši skaitļi, neskatoties uz jauniem tiesību aktiem, neskatoties uz apziņas kampaņām, informācijas kampaņām, neskatoties uz visiem pasākumiem, šie skaļi tomēr nav samazinājušies. Un tāpēc es domāju, ka mums nepieciešams īstenot efektīvākus pasākumus arī Norvēģijā, kas parasti gan ir ļoti liberāla valsts un parasti ļoti vēlas uzņemties spēcīgākas, striktākas nostādes šādos jautājumos. Es domāju, ka viena no lieta, kas mums jādara vairāk arī Norvēģijai, ir tas, ka mums lielāks uzsvars un finansējums jāpiešķir izmeklēšanas procesiem, jāizmanto vairāk finanšu līdzekļu, vajadzīgs arī informācijas kampaņas un ir vajadzīgs vair, plašākas zināšanas, lai šīs zināšanas būtu mērtiecīgākas operatīvajā sistēmā. Domāju, ka, ka konvencija ir ļoti svarīga arī tāpēc, ka tā liek uzsvaru uz nodarinātāju, bet, nodarītāju, bet tā dara vēl kaut ko. Tā visu šo jautājumu par vardarbību pret sievietēm nodala no individuālās nozieguma jomas un no cilvēktiesībām. Jo, ja to mēs skatām kā kopēju globālo cilvēktiesību jautājumu, mēs varam vēl striktākus uh, instrumentus šeit piemērot. Tas nav vairs tikai vienkārši noziegums, ja šiem ir cilvēktiesību pārkāpums, mēs varam uh, izdarīt spiedienu, varam cīnīties pret tiem arī ar tādām lietām. Uh, mēs šādā veidā esam cīnījušies pret nāves sodu, pret diktatūrām tā tālāk, un šobrīd varam starptautiski arī vērsties pret šāda veida vardarbību pret sievietēm. Tāpēc esmu visai pozitīvi noskaņots, ceru, ka tas nesīs atbilstīgas pozitīvas pārmaiņas, un uh, tas būs jauns instruments, ko varēsim izmantot arī Skandināvijas valstīs un savā darbā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk. Došu vārdu Gorsijai Peresai, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Iesākumā gribētu teikt paldies paneļu runātājiem. Viņu prezentācija palīdzēja mums gūt priekšstatu par to, kāda ir situācija attiecībā uz Stambuls konvencijas īstenošanu, uz dzimumu politikas īstenošanu dažādās dalību valstīs. Un tas savukārt piedāvā mums iespēju, nu, tā teikt, konstatēt, kāda ir situācija ar šo Stambuls konvenciju. Tas arī parādīja, politiskās nianses, kas uh, pastāv šai cīņā pret vardarbību pret sievietēm. Un es esmu pārliecināta, ka ik viens šeit šo pēcpusdienu piekristu, ka iespējams tieši attieksme ir tas eh, lielākais, un šī vardarbība citiem varbūt ir tā lielākā sērga, kas pastāv pasaulē un kas ir jāizskauž. Un tāpēc mums nepieciešams krietni lielāks apņēmības daudzums un iesaistīšanās. Mm Es domāju, ka būtu tikai atbilstīgi, ja mēs aicinātu dalībvalsts un Eiropas komisiju pastiprināt centienus šai jomā. Viena no, prez, vien no prezentācijām iekļāva atsauci uz aicinājumu izstrādāt Eiropas direktīvu pret um, uz dzimumu balstītu vardarbību. Un es gribētu arī uzsvērt, ka arī vairāk Eiropas parlamenti ir jau kādu brīdi tieši uz šādu rīcību aicinājuši. Mēs uzskatām, ka šāds tiesība akts būtu ļoti nozīmīgs. Domājam, ka Eiropas Savienībai ir jāpieņem tiesību akti par šādu tēmu. Joprojām turpinās debats arī par to, vai Eiropas Savienībai ir kompetence šai ziņā. Nu, ir, protams, tādas jomas, kur Eiropas Savienībai nav kompetenci, bet tā sapalēkā tiesību aktu viņš šai jomā pieņem. Tātad politikā, gudīgi sakot, iespējams ir pilnīgi viss. Es vienkārši vēlos vēlreiz uzsvērt to, cik šī joma ir svarīga. Mums ir gal galā leg, mm, juridiska definīcija par to, ko nozīmē uz dzimumu balstīt vardarbību. Un šī definīcija ir vienāda visā Eiropas Savienībā. Uh, Un ja mums nav šādas vienotas juridiskas definīcijas, nu tad ir, mm, jā, ir ļoti grūti pieņemt kaut kādu kopēju politiku, kas varētu tikt visās dalību valstīs piemērota ja vienā valstī par mm, uz dzimumu balstītas vardarbības upuri tiek uzskatīts kaut kāds viens variants, citur šī definīcija ir citādāk, citur tas ir vienkārši parasts noziegums, tad ir grūti ir attiecīgi rīkoties. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi virzīties ar šīm lietām uz priekšu domāju, ka šīs dienas notik, nu, pasākums mums jāizmanto gan šeit, gan Eiropas parlamentā, gan nacionālajos parlamentos, lai veicinātu un sniegtu tālāk informāciju arī Eiropas komisijai, lai mēs uzstātu uz to, ka ir nepieciešams uzsākt darbu pie šādu tiesību aktu izstrādes kopā ar kolēģi, no, kolēģi Pilāru no Spānijas parlamenta. Es domāju, ka esam viensprāts par to, ka ar likumu, protams, likumiem nepietiek, lai cīnītos vien pret vardarbību, bet bez likumiem mēs būsim bezspēcīgi. Tāpēc mums pirmām kārtām jāpārliecinās, ka mūsu rīcībā ir atbilstīgais juridiskais arsenāls, un tad, kad tāds mums ir, tad varam vērsties tālāk pret nodarītēm un pieprasīt, pieprasīt uzstāt, uh, lai tiktu panākt šādu tiesību aktu īstenošanu praksē. Bet vēlreiz, bez attiecīga tiesiskā pamata, bez tiesību aktiem, eh, kas mūs atbalstītu, mēs eh, īpaši daudz panākt nevarēsim. Mūsu uzdevums ir cīnīties pret eh, šādu rīcību, par taisnīgu sabiedrību. Un, lai to darītu, mums ir vajadzīgas politikas, kas ļautu mums izveid, šādu tiesiskumu un taisnīgumu izveidot, kas ļautu iedibināt vienlīdzību, tāpat arī citas ēs e svarīgās pamatvērtības. Gribu teikt paldies visiem, kas pievienojās mums šo pēcpusdienu arī no nacionālajiem parlamentiem. Paldies, ka pievienojāties un esat ar mums šī lieliskā un svarīgā uzdevuma izpildē. Ačiū, ponie Rācija, dabar noriu suteikti žodžiu ponie Elza Pais, Portugālijos. Paldies! Elsa Paislūdzu. Uz mikrofonu. Boa tarde, Sra. Presidente. Eu começo por dizer que. Labdien, priekšsēdētāji. Eh, no sākuma jāsaka, ka eh, mana valsts bija pirmā Eiropas Savienībā, kura ratificēja Istambuls eh, konvenciju 13. gadā, Un um, cīņa eh, pret vardarbību ģimnē Portugālē ir ļoti būtiska visos valdības līmeņos, um, kas attiecās uz uh, statistiku uh, par um, sūdzībām uh, policijā un sūdzībām par to, cik grūti ir reģistrēt šādas sūdzības, ka viena no četrām sievietēm Portugālē ir vardarbības upuri. Un uh, e, 16. gadā 30 sievietes nogalināja viņu vīri, un uh, vardarbība ģimenē ir uh, noziegums, un uh, tāpēc aizvien vairāk par to tiek runāts, un uh, aizvien vairāk uh, upuri ir pietiekami uh, drosmīgi, uh, lai uh, par to runātu. Mēs arī atbalstām uh, tīklus, uh, kas atbalsta vardarbības upurus. Un arī uh, cita veida uh, upurus, piemēram, sievietes, uh, pret kurām ir veikta uh, dzimuma orgānu kropļošana, uh, kā arī sievietes, kas ciet no, cieši no LGTB vardarbības. Un tāpēc ir ļoti svarīgi uh, visos uh, līmeņos, uh, lai būtu uh, nacionālais uh, plāns. Uh, atbalstām sievietēm un parlamentāram šeit, parlamentam šeit ir ļoti būtiska loma. Mēs izklausām ekspertus, lai viņi varētu mums palīdzēt, izstrādājot eh, tiesību aktus. 17. Eh, gadā eh, bija tiesība norma, eh, kuras mērķis ir aizsargāt bērnus situācijās, kad notiek vardarbība ģimenē. Bērni ir jāaizsargā, un viņi, viņus nedrīkst nošķirt no mātēm. ir jānosaka, kāda ir vecāku atbildība ar likumdošanas eh, palīdzību, kad eh, divanai notiek konflikts un vardarbība, tāpēc, ka eh, pirmie cietēji parasti ir bērni, un tad Attiecībā uz uh, budžetu saistībā ar uh, tad, uh, finansējumu arī tā ir ļoti svarīga joma, un uh, vardarbības ģimenē šis budžets ir, ir ievērojami palielināts, un te ir jauna sistēma, kuras mērķis ir veicināt vienlīdzību. Um, par to ir jārunā arī skolās Un mēs arī redzam, ka uh, skolas ir būtisks, lai cīnītos eh, pret eh, vārdarbību. Uh, nepietiek tikai ar tiesību uh, aktiem, ir būtiski mainīt arī mentalitāte. Ja mums nebūs pietiekami liela drosme, lai darbotos skolās un stāstītu bērniem, ka ir iespējams attiecības, kuras nav kontrolējošas, un ir jāstāsta arī meitenēm, ka reālas attiecības nenozīmē, ka notiek pakļaušana, um, mēs vēlamies uzvarēt uh, šo cīņu, un mēs arī to izdarīsim. Un Eiropas uh, parlamentam ir jābūt uh, spēcīgam savā politikā, ir jāpieņem spēcīgi tiesību akti, un tajā pašā laikā ir jābūt programmām, kas maina mentalitāti. Stipekungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es gribēju kaut ko piemetināt no savas puses. Mēs te runājam par celiem mērķiem - cīņu pret vardarbību, pret vardarbību, kas nodarīta sievietēm, bet ir jārunā arī par citām sabiedrības grupām, kas var ciest no vardarbības. Mēs šodien runājam par Stambuls konvenciju Un jūs noteikti jau būsiet pamanījuši to, ka runājot par sievietēm, Stambulas konvenciju daudzi uzskata par tādu visai um, uh, tendenciozu un strīdīgu. Ir valstis, kas noraidīja Stambulas konvenciju, un tādēļ mums ir jāmēģina izprast, kādēļ tām radās problēmas. Runājot par sievietēm, mēs runājam par sieviešu līdztiesību, dzimumu līdztiesību. Uh, Bet Stambuls konvencijā turpretī ir minēti arī citi principi. Un ir vēlētāji dalību valstīs, kam šie principi nav paprātam. Ja, piemēram, kas tāds notiktu Norvēģijā, Daudzi apgalvoja, ka šī problemātika ša, vispār ir vis, tāda visai smieklīga. Un visā visumā Stambuls konvencija varētu būt ļoti labs dokuments, ja tajā nebūtu šīs dzimumu definīcijas. It kā tas būtu kaut kas, kas varētu eksistēt neatkarīgi no bioloģiskās realitātes. Tas viss mums ir jāņem, prā, jāpatur prātā. Dokuments, par kuru šodien runājam, ir saistīts arī ar zināmu spiedienu, un ir dalība valstis, kurās tas netiks pieņemts un joprojām būs ļoti apstrīdēts. Es uzskatu, ka vardarbībai ģimenē ir jātiek izskatītai dalību valstu līmenī, un pret to ir jācīnās ar dalību valstu likumiem Tādēļ gribēju dalību valstu uzmanību pievērst tam, ka nevajag Stambulas konvenciju pieņemt pašreizējā redakcijā. Vardarbība ģimenē, jā, ļoti labs termins, jēdziens, bet eh, šādu jēdzienu saprotīja bērni mīlestības pilnas attiecības starp vecākiem, sievieti un vīrieti, protams, ir kas īpašs. Un tas, kas ir bijis spēkā 20 gadus, mēs to nevaram tā vienkārši grozīt. Protams, ir jādomā par labām, sirsnīgām attiecībām, ir jāveicina izpratne par labām attiecībām sabiedrībām, mums ir jāvēršas pret uh, varmākām, pret noziedzniekiem, uh, Kolēģi, lūdzu paturiet prātā arī to valstu uzskatus, eh, kas pārstāv centrālo un austrumu Eiropu, jo mēs balstāmies pirmām kārtām uz kristīgajiem principiem. Sieviete var uzlabot vīrieša dzīvi un arī vīrietis var palīdzēt sievietei, rūpēties par viņu, rūpēties par viņu kopīgajiem bērniem, izkopjot mīlas pilnas attiecības, bet ja tā tas nenotiek, tad galu galā mēs pieņemsim tikai sliktu likumdošanu. Paldies! Lēgos, šī ir Eiropas parlamentas ir gali būt įvairių nuomonių. Dārgie kolēģi, mēs esam Eiropas parlamentā, un jā, nevienmēr visi ir vienas prātas. Mēs dzirdējām atšķirīgus viedokļus. Es esmu no Lietuvas. Arī tā ir valsts, kas atrodas Austrum Eiropā, esmu kā to lieta un esmu pārliecināta, ka nevienā valstī nedrīkst attaisnot vardarbību pret sievietēm, ne ar tradīcijām, ne ar reliģiju. Mums ir jāstrādā kopīgiem spēkiem un jāvēršas pret šo patiešām traģisko fenomenu. Tagad turpināsim darbu. Uzstāsies Kolēģi no Rumānijas parlamenta lūdzu. Romania, es eh, eh, esmu no eh, Rumānijas, tātad centrāla austruma Eiropas valsts. Man ir prieks šodien pielīties šajā pasākumā, šajā telpā. Redzu, ir daudzi mani draugi, Džeraldīni. Uh, no eh, tīkla eh, pret eh, vārdarbību, kas man ir palīdzējuši daudzus gadus, un vēlētos ziņot, ka Rumānija nav tikai valsts, kas ir parakstījusi konvenciju, bet arī to ratificējusi. Un šobrīd notiek pilns process pie tā, lai Stambuls konvencija tiktu pilnībā īstenota. Tādā ziņā, ka tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas primārajā likumdošanā un sekundārajā likumdošanā kā arī mm, terciārajā likumdošanā. Un ņemot eh, vērā eh, laika ierobežojums, es sniegšu tikai dažus eh, piemērus. Tātad, vai mēs šeit runājam par kādiem ierobežojumiem? Un šeit mēs cenšamies eh, saskaņot eh, eh, mūsu likumdošanu ar konvencijas 52. pāntu, arī runājot par dažāda veida uzmākšanos. Arī tur ir tiesību akti. Tāda ir jārunā arī par to, ka te tiek iekļauts šis te vardarbības ģimenē jēdziens mācību programmās un tā tālāk. Un ko es cenšos pateikt? Eh, izstrādājot eh, tiesību aktus, eh, kas ir svarīgi, un es esmu juriste, jāsaka, ka tas, kā šie tiesību akti tiek īstenoti, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski, ļoti svarīgs aspekts, un, manuprāt, nepieciešamais juridiskais ietvars ir svarīgs solis mūsu cīņā pret vardarbību pret sievietēm, un esmu pārliecināta, ka uh, Eh, mūsu eh, valstī, eh, tātad cīnoties par šo ratifikācijas procesu, mēs tātad ne, nekur nepiekāpsimies, un tāpēc arī ir svarīgi spērtie soļus, lai novērstu vardarbību pirms tā notiek. Un es priecājos par to, ka šodien dzirdēju, ka uzsvērsē tiek uzlikts šī jautājuma. Un arī NVO eh, manā eh, valstī eh, veica brīnišķīgu darbu, un mums vienmēr vajadzētu viņiem pateikties par viņu izsolo darbu, tāpēc, ka es uzskatu, ka izglītība un prevencija ir ārkārtīgi būtiski soļi šajā cīņā, tāpēc, ka ir vieglāk kaut ko novērst, nekā pēc tam labot nodarījumu. Un es eh, arī eh, vēlētos eh, aicināt, manuprāt, mm, ir jādara viss iespējamais, lai sabiedrībā sievietes varētu justies droši un viņām būtu tādas pašas tiesības kā vīriešiem. Un uh, dzīve e, bez vardarbības ir cilvēka tiesības, un visiem to vajadzētu saprast. Un tajā pašā laikā uh, miljoniem sieviešu un, uh, un meiteņu uh, neproporcionāli daudz cieš uh, no uh, vārdarbības uh, viņu kopienās un viņu valstīs. Un ar Stambulas konvencijas uh, palīdzību uh, mēs uh, varam uh, saukt. Uh, uh, pie atbildības eh, eh, nozieguma izdarītājs, un eh, tādā veidā Stambuls konvencija ir platforma dialogam dalībvalstīm un dalībvalstu kaimiņu valstīm, un šādā pasākumā šodien mēs lieliski mācāmies un sadarbojamies, Un eh, tāpēc eh, es vēlētos eh, jums visiem man pievienoties un pateikt šodien, ka vardarbības apturēšana ir mūsu galvenais mērķis, tāpēc ka vardarbība noved pie vardarbības. Paldies! Ačiū ir dabar noriu suteikt. Paldies! Tagad Bainas kundze, Valīnas kundze no mūsu komitejas, lūdzu. Gracias, prezidenta. No, bueno... Paldies, eh, priekšsēdētāji. Manī pārsteidz, un tas arī bīstami. Nu, tātad viedokļi, kas izskanēja šajā komitejā, daži no tiem eh, bija uh, zināmā mērā bīstami, jo jebkurā gadījumā Spānija ir pārakstījusi un ratificējusi Stambulas konvenciju, kur 14. gadā stājās spēkā. Un, eh, Valsts eh, ignorē šo eh, konvenciju, iespējams, tiesneši to nav lasījuši. Jebkurā gadījumā tā nav panākusi savus mērķus, un es varu piekrist tam, ko teica mani kolēģi. Tādā ziņā, ka ir eh, šī apkaunojošā lieta par eh, izvarošanu. Pietad pieci vīrieši, kuru izvaroja 18 gadus eh, vecu meiteni. Šajā lietā tiesnesis pieļāva to, ka privāti izmeklētāji apsūdz upuri. Un eh, tika eh, eh, pieļauts, ka tātad ir informācijas apmaiņas starp apsūdzētajiem un tā vietā, lai apsūdzētu vainīgos e, šajā izvarošanā tika notiesāts upurs, un līdz ar to tas visā ļoti labi uz papīra izskatās, e, tomēr šobrīd valdībām e, tas viss praksē ir jā, jāīsteno. Tas viss ir valstīs jāīsteno. Un jāiet vēl tālāk, tāpēc, ka Ir dažādi gadījumi. E, tika nogalināta piecas gadus veca e, meitene e, brīdī, kad viņu apciemoja tēvs un Tad bija gadījums, eh, kad eh, sieviete tika nogalināta sava eh, bērna priekšā, ir jākoncentrējas uz realitāti. Tas viss izskatās ļoti skaisti. Ir skaidrs, ka ir vajadzīga direktīva pret seksuālu uzmākšanos, kā mēs teicām vienā no mūsu diskusijām nu, pirms dažām dienām. Un es domāju, ka mums vajadzētu iet tālāk par konkrētu partiju viedokļiem, jo partijām Nu, tātad manā valstī eh, nav eh, neviena eh, pārtie, kuru vadītu sieviete, tas ir patriarchāts. Mums sievietēm ir jābūt vienotām, neatkarīgi tātad, no mūsu viedokļa atšķirībām, jo te ir runa par mūsu tiesībām un mūsu vienlīdzību. Un mēs nevaram pieļaut, ka tas mums tiek atņemts. ir e, jāskatās, kas notiek šajās e, politikas jomās, e, tāpēc, ka šīs jomas, kas saistās ar sieviešu aizsardzību, ir pirmās, kas cieši no finansējuma samazinājuma. Ir bijuši ziņojumi no tiesnešiem Spānijā Un eh, viņi ir teikuši, ka vairāk par 90%, eh, kuras eh, ir, 90% iesiem, kuras ir cietušas, ir cietuši arī psiholoģiski, un tādā veidā tiesneši padara upurus par izmeklēšanas objektiem. Tomēr mēs cīnāmies pret to, lai sievietes šīs lietas nenoliektu, un ļoti bieži tā tad ir jautājums, kāpēc ir ziņošana ir skaidrs, eh, ka tātad eh, eh, sievietes ir tām, kurām pirmajām ir jāziņo. Mums ir nepieciešami tiesneši, kas ir īpaši apmācīti šajā jomā. Jo citādi sanāk, ka situācija ir skandalāza. Paldies! Afrodītis Tampolikundze no Grieķijas parlamenta lūdzu. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Paldies, eh, priekšsēdētājas kundze. Eh, dāmas un kungi, eh, Grieķijā kopš 16. gada pastāv likumdošana, kas attiecās uz situāciju ģimenē, vardarbību ģimenē. Un tā ir vardarbība, kas balstās uz dzimumu vairumā gadījumu. Uh, Un e, šis e, tiesību e, akts attiecās arī uz vardarbību laulības ietvaros. Un tur ir paredzēti dažādi pasākumi, lai agresoru savaldītu. Un uh, ir uh, izveidota telefona līnija, kas darbos 24 e, stundas uh, diennaktē. Diennaktī ir uh, izveidoti uh, daudzi uh, vardarbības uh, centri, kas palīdz uh, sievietēm un bērniem. Tur ir arī psiholoģiskā palīdzība. To visu uh, sponsorē Eiropas uh, Savienība. Un uh, likums uh, paredz arī uh, to, ka ir jāveic uh, mediācijas uh, procedūra, uh, kas uh, darbojas tikai daļēji un kas ir saņēmusi kritiku. 17. Uh, gadā stājās spēkā 2012. direktīva, kas attiecās uz kriminālu vajāšanu. Un tad neatkarīgi no uh, seksuālās identitātes vecuma, un tad, kas attiecās uz pilnu uh, vienlīdzību un uh, uh, Tādā veidā ir eh, pasāca centieni nesastāvēt eh, upurus, un šobrīd eh, Grieķijas valdība vēlas ratificēt konvenciju. Ir bijušas, tad būs konsultācijas novembrī, un uh, 2. decembrī tās eh, beigsies, un eh, par šo eh, likuma projektu tiks balsots vai nu gada pēdējās nedēļās, vai arī pirmajās 18. gada nedēļās. Es uzskatu, ka tās ir labas ziņas, un par to tik tiešām esmu ļoti lepna. Un tad. Mm, tātad ir arī paredzēti vairāki grozījumi mūsu likumos lai uh, normas uh, par vardarbību ģimenē, lai tajās uh, tiktu iekļauti arī civilo, civilo laulību locekļi. Tad arī vienzimumu laulības. Uz, tur būtu vienāda attieksme. Tādā veidā arī šādās savienībās tiktu aizliegtas jebkura veida vardarbības formas. Un eh, eh, tur ir runa arī par repatriāciju vardarbības gadījumā. Un uh, tur ir runa arī par regulāru datu vākšanu. Un 18. gada laikā nāksies atrisināt jautājumu par uh, finansējumu uh, tieši uh, centriem, uh, kuri uh, atbalsta uh, sievietes, kas ir cietušas no uh, vārdarbības. Un tam ir paredzēta vieta nacionālajā budžetā, uh, jo uh, uzskatām, uh, ka. Uh, Eh, ap to laiku valdībai būs eh, pieejami līdzekļi. Kā arī tur eh, visai ticamāk būs Eiropas Savienības atbalsts. Un kā jau to ir teikuši citi, kas iepriekš runāja un ko es arī atbalstu, protams, ka ir nepieciešama tiesība akti. Tomēr, pilnīgi noteikti, Vēl vairāk ir nepieciešams izmainīt dažādu veidu stereotipus. Ir nepieciešams eh, stiprināt eh, sievietes, viņu tiesības. Ir eh, jāpanāk, ka jaunu tiesību aktu piemērošana noved pie, pie vēlmajām sēkām. <clears throat> Grazie, Presidente. <laughs> Sorry. Ok. Tad jūto, kundze. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāja kundze. Eh, pagājušajā. Tātad nākamā sestdiena ir 25, 25. novembris, starptautiskā diena pret vārdarbību pret sievietēm. Un, uh, Mēs eh, kopā eh, ar eh, kolēģiem apmeklēsim dažādas pasākums, kas saistās ar šo tēmu. Es pati došies uz skolu un man nāksies runāt ar studentiem un man nāksies runāt arī ar zēniem un es mudināšu viņus plaši runāt par vardarbības gadījumiem, tāpēc, ka viss sākas ar izglītošanu ar jauniešiem. Un man nāksies arī skaidrot, eh, ka ir nepieciešama liela drosme mūsdienās eh, Itālijā eh, ziņot par vardarbību, tāpēc, ka 80% no vardarbības upuriem par to neziņo. Kāpēc viņi neziņo? Tāpēc, ka nav pietiekami daudz dažādu instrumentu, nu tātad kādas normas to pietrūkst. Un te es eh, runāju par eh, to, eh, ka pietrūkst patvērsmju valstī. To ir daudz par maz, un tad, kad tiek runāts par vardarbību ģimenei, ir skaidrs, ka tieši provincē, varbūt ne tik daudz lielajās pilsētās, nav patvērsmi, un ko tad iesākt šīm sievietēm, kas tieši no vardarbības ģimenē klusēt? Te mēs arī runājam par dažādiem eh, izsakošanas gadījumiem, kas iespējams nav tik smagi, tomēr tie var kļūt par smagiem. Ir skaidrs, ka tas viss gal galā var novest pie sieviešu slepkavībām, un ir eh, jārunā uh, arī par uh, to, ka ir jāuzsver, uh, ka uh, tie ir nozīgumi. Protams, ka 80% no sievietēm neziņo, un ir jāpievērš uzmanība tam, uh, ka uh, politikā ir eh, nepieciešams veikt monitoringu, lai eh, mūsu eh, likumi, kādi jau pastāv un kas ir apzināti parlamentā, mm, saistībā ar šo tēmu nevajadzētu būt kaut kādām tādām politiskām noslēcēm, kas ir atšķirīgas. Tas eh, nozīmē, eh, ka ir jābūt tādai vispārējai eh, vēlmei politiskā līmenē iejaukties un darboties šajā jomā. Mums ir jācenšas ļoti uzmanīgi novērot situāciju, lai nebūtu tāda vāja efektivitāte dažādām jaunām normām. Ir skaidrs, ka mēs ratificējam eh, konvenciju, eh, mēs izstrādājam labus tiesību aktus, tomēr ir jābūt uzmanīgiem, tāpēc, ka galu galā eh, šie tiesību akti būs jāuzrauga un jāpārbauda, ka tie tik tiešām ir efektīvi un noderīgi sievietēm. Paldies! Jūto dabar noriu suteikti žodžiu poniai Ana, Ana Verešnova. Paldies! Tagad Ana Verešnova no Slovākijas. Thank you. Um, ďakujem vám uh, pekne za slovo. Paldies par man doto vārdu. Šodien tika runāts arī par sievietēm, kas ir ļoti smagi cietušas, pārcietušas milzīgas sāpes, un es esmu ar šādām sievietēm strādājis 20 gadu garumā. Esmu arī tikusies ar bērniem, kas cietuši no vardarbības ģimenē. Arī veci, slimi cilvēki mēdz ciest no vardarbības. Protams, tas viss ir briesmīgi, bet mēs nedrīkstam pieļaut ka Stambulas konvencija tiek nepareizi interpretēta. Ja šī konvencija ir tik apstrīdēta, tad mums nevajadzētu piespiest dalību valstu parlamentus to ratificēt, ja mēs to visu uztveram nopietni. Redzu, ka aizspriedumi ir dzīvi arī tajās valstīs, kur par to tiek diskutēts. Mūsu tieslietu ministre vēlas uzsākt institucionalizētu dialogu, lai Slovākijā varētu kaut ko darīt lietas labā. Ir, teiksim, mūsu valsts sadalīta divās nometnēs. Ir tāda nometne, kas vēlas ratificēt konvenciju pēc iespējas ātrāk, citi vēlas, lai valdība parakstu atsauc. Es esmu otrajā nometnē un es ceru, ka jūs mani sapratīsiet, jo esmu 20 gadus strādājusi ar vardarbības upuriem, tiem palīdzējusi, bet nav godīgi nomelnot politiķus un ekspertus, kas vēlas par to diskutēt un nevienu nevar piespiest kaut ko darīt, apgalvojot, ka mēs nevēlamies cīnīties pret vardarbību. Protams, ka mums ir jāpalīdz vardarbības upuriem Slovākijā. Ir pieņemts arī līkums, kas uh, pasargā noziegumu uperus. Šis uh, Likums tika pieņemts mūsu parlamentā ar 139 balsu atbalstu. Tas ir veltīts tieši upuriem un tiek domāts par finansiālu kompensāciju izmaksām. Mēs runājam par dažādu veidu upuriem, arī bērniem. Stambuls konvencijā ir minēti dažādi pakalpojumi, krīzes centri sievietēm, uh, bet e, mums jau tas ir e, atrunāts mūsu nacionālajā likumdošanā. Tātad diskusijām ir jāturpinās. Tāda ir patiesa demokrātija. Paldies! Nākamais runātājs no Spānijas. Paldies! Gribēju uh, pateikties uh, dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem, ka viņi ir ieradušies uz šīm debatēm. Mums ir bijis patiešām grūti ratificēt Stambulas konvenciju, panākt, lai tā tiktu ratificēta Eiropas Savienībā, bet tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments. Mums arī jādomā, kā to īstenot, kā to īstenot arī Eiropas institūcijās. Tika pieminētas pamatiesības un startautisks likumdošanas ietvars patiešām ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu savest lietas kārtībā. Mēs esam Eiropas padomē, mēs varam paveikt daudz, un Stambuls konvencija ir patiešām lielisks instruments, bet būtu jāpiemina, ka ratifikācija nevar kalpot par iegānstu, teikt, ka viss ir kārtībā, un pēc tam uh, nevar uh, ļauties slinkumam, neko nedarot. Mums, protams, jāsaprot, ka Stambuls konvencija vēl nav pēdējais punkts. Mums ir jācīnās ar dzimumu vardarbību, to esam darījuši jau ilgu laiku, un darbs ir jāturpina, ar likumiem vien nepietiek. Likumi ir jāīsteno atbilstoši, un to panākt ir patiešām sarežģīti. ja tiek runāts par dzimumu vardarbību, tad tiek pieminēti arī ideoloģiski apsvērumi, bet tas ir āplami. Jāsaka, ka slepkavība ir vienkārši noziegums un punkts. Tur nav nu, par to jāspekulē. Dzīmumu e, vārdarbība īstenībā pierāda to, ka ir aizvien lielāka nelīdztiesība sabiedrībā, un vārdarbība ir tieši šīs parādības rezultāts. Ir arī dzimuma līdztiesība institūts Eiropas Savienībā, un, diemžēl, līdztiesības rādītāji vai nu stagnē, vai arī samazinās, ja mēs runājam par pensiju apmēriem, par algām. Nu, bieži vien šie rādītāji ir uh, apstājušies vai arī uh, samazinās. Jāsaka, ka Eiropā mums šita mēs būsim aizmirsuši patriarhiju, patriarhātu, bet tagad patriarhāts šķiet sāka atgriezties ar visām no tām izrietošajām sēkām, arī nevienlīdzību, un vardarbība turpina pieaugt. Mums ir jācīnās pret vardarbību, bet pirmām kārtām pret tās cēloņiem, pirmām kārtām nevienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem ļoti daudzās jomās Vēl kāds jautājums, ko gribēju pieminēt. Līdztiesības programma Eiropas Savienībā ir apstādināta ne jau parlamenta vai uh, komisijas vainas dēļ, tik daudz, kas ir apstādināts padomē. Bērnu audzināšanas atvaļinājums, viss tas bija jāatsauc, viss tas ir iesaldēts padomē un nekustas uz priekšu ne par centimetru. Lūdzu, dalībvalsts parlamentu pārstāvi izdariet spiedienu uz savām valdībām, savu valstu vadītājiem, lai padomē kaut kas sakustētos, lai šis uh, mūžīgais sasalums neturpinās. ir pienācis laiks rīkoties mūsu visu nākotnes līdztiesības nākotnes labā. Paldies! Paldies! kundze no Spānijas parlamenta. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, saka Benīteses kundze. E, iepriekšējie runātāji jau to pieminēja gan no Spāņu kongresa, gan arī kolēģi no Eiropas parlamenta. Ja runājam par dzimumu vārdarbību, tad e, tas ir valstiski svarīgs jautājums Spānijā jau ļoti sen. Uh, 2003. gadā mēs pieņēmām aizsardzības likumu, arī likumu pret uh, dzimumu vardarbību, tālāk tika pieņemts ietvar likums uh, upuru aizsardzībai. Uh, šogad mēs uzlabojām arī bērnu aizsardzību, pateicoties jaunajiem tiesību aktiem, lai bērni nekļūtu uh, tā teikt arī par uh, upuriem dzimumu vardarbības rezultātā. Mēs arī esam pieņēmuši grozījumus likumdošanā, lai cīnotos pret seksuālo vardarbību, pret uzmākšanos, pret izsekošanu un tā tālāk. 2015. gadā mēs ratificējām Stambuls konvenciju, tas jau tika pieminēts. Vairākumi, vairāki tajā minētie pasākumi tika jau pieņemti, arī strateģiskas dabas pasākumi, vairāki protokoli un darbības plāni tika pieņemti, mēs varētu teikt, ka Spānijas parlaments nav sēdējis uh, rokas klēpī salicis. Mūsu parlamentā ir divas palātas - kongresa priekšsēdētāja uzskata šo jautājumu par uh, arī sava goda jautājumu. Viņi dara ļoti daudz lietas labā, lai vērstos pret dzimumu vardarbību. Jaunajā paktā ir eh, redzams abu politisko palātu viedoklis, eh, tur pilnīgi nekāda ideoloģija nav atrodama. Un eh, nākamo piecu gadu laikā ir paredzēts piešķirt vienu miljārdu eiro, lai visu uh, to īstenotu. Ir pieņemti vairāk par 200 pasākumiem, uh, dažādi plāni, tiesību akti. Spānija dara ļoti daudz, lai varētu īstenot šādu politiku un izskaust dažādus šķēršļus. Nesen bija bēr, pasaules bērnu diena, eh, drīz būs uh, diena veltīta cīņai pret vardarbību. Un jādomā arī par jaunāko paudzi. Ko tad jaunieši par to domā? Mums ir bijuši izglītojoši pasākumi. Lai būtu spēcīgāka izpratne, labāka izpratne par notiekošo, lai arī jauniešus un bērnus varētu uzskatīt par tādiem papildu upuriem, tad, kad ģimenē notiek vardarbība. Arī skolās notiek izglītošās kampaņas, lai bērni arī jau uh, agrīnā vecumā saprast, ka viņiem ir jācīnās, ka viņi nedrīkst samierināties ar vardarbību. Arī kolēģe no Itālijas senāta teica, cik svarīgi ir informēt jauniešus uh, meitenes, kā vērsties pret vārdarbību, arī izmantojot sociālos tīklus. Vecāki ir jāizglīto, lai viņi jau agri varētu identificēt eh, šādu iespējamo vardarbību. Protams, ir jāizglīto arī tiesību iestādes, sociālie darbinieki, skolotāji. Mēs to darām ļoti mērtiecīgi, vienmēr paturot prātā mūsu jauno paudzi. Neaizmirsīsim arī pāri darītājus. Mums ir jāpasaka, kāds sods draud par šādu veidu noziegumiem. priekšsēdētājs kundze, tātad mums ir šis um, pamatlikums, ir paredzēti arī uh, tiesiskie instrumenti, lai vērstos pret tēviem, kas uh, ļaunprātīgi izmanto bērnus tādā veidā atriebjoties viņu mātēm. Ir paredzēts arī cietumsots par šādiem nodarījumiem. Un eh, tā tad gribu teikt, ka esam paveikuši daudz. Uh, un mūsu rīcībā esošos instrumentus vēlamies nosināt vēl vairāk, noslīpēt vēl vairāk, lai arī jaunieši nekļūtu par upuriem, lai viņiem būtu gan um, tiesības vērsties pie jurista bez maksas, lai arī viņiem būtu iespējas konsultēties pie psihologa bez maksas, lai varētu izlau, izlauties no šī briesmīgā aburtā loka. Protams, ir eh, dalību valstīm jāstrādā pie likumiem bez apstājas, lai Eiropas Savienība, lai Eiropa kļūtu par kontinentu, kur nav šādas uz dzimumu atšķībām balstīts vardarbības. Paldies! Kolēģi, lūdzu runājiet nedaudz lakoniskāk, jo ir ļoti daudz vārdu vēl runātāju sarakstā. Mūsu rīcībā nav pārāk daudz laika, ir ļoti jauki, ka jūs mūs iepazīstināt ar šo vērtīgo uh, pieredzi savās valstīs, ir tik vērtīgi uzzināt par to, kas notiek citās valstīs, un tagad kolēģe no Slovenijas, kolēģis no Slovenijas. Gorenāka kungs, paldies! Stambulas konvenciju mēs parakstījām 2011. gada 5, 8. septembrī un ratificējām 2015. gada 5. februārī. gribēju dažos vārdos pastāstīt, kā esam uh, īstenojuši Stambulas konvenciju līdz šim. Turpināšu savu uzstāšanos slovēņu valodā. Sprejeli smo spremembe in dopolnitve kazenskega zakonika. Mēs esam grozījuši likumus, esam arī grozījuši kriminālu kodeksu savā valstī kur ir uh, jaunas normas, runājot arī par uh, bērnu laulībām, par piespiedu laulībām un arī um, izsekošana un elektroniska izsekošana tiek uzskatīta par noziegumu. Un personas datu izmantošana nelegāliem nolūkiem tāpat, ja uh, cilvēks, kura dati tiek izmantoti, nav tam pats piekritis. Mēs esam pieņēmuši arī rezolūciju, kas veltīta uh, dzimumu līdztiesībai ņemot vērā dažādas prioritātes, proti pilnīga neiecietība pret vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Mēs pieņēmsim arī vēl papildus pasākums šajā jomā. Un ir paredzēta arī nacionālā programma, lai vērstos pret vardarbību ģimenē un vardarbību kopumā. Tagad mēs uh, strādājam pie šīs rezolūcijas, un tā būs gatava jau visai drīz. Gribēju pieminēt arī citus projektus, ko īstenojam Slovenijā. Pirmām kārtām vardarbība pret sievietēm, Tad ir projekts uh, apstādināsim uh, vardarbību pret sievietēm tiešsaistē, un mēs arī līdzfinansējam vairākus NVO uh, projektus, kas veltīti dzimumu līdztiesības veicināšanai. Un tagad daži statistikas dati no tiesību iestādēm. Tas attiecas uz laika posmu pēc Stambulas konvencijas ratifikācijas Slovenijā. Pirmām kārtām tādi viegli noziegumi, runājot par uh, vardarbību ģimenē. Uh, šādu noziegumu skaits ir samazinājies, bet ne ļoti iespaidīgā veidā. No otras puses, uh, krimināla nozieguma ģimenē uh, Eh, kad upuris ir sieviete, mēs esam patiešām panākuši lielu progresu. Paldies! Labi. Kolegos, mēs. Paldies! Dārgie kolēģi! Tagad esam noslēguši otro diskusiju paneli. kolēģi iepazīstināja ar situāciju savās dalībvalstīs. Runātāju sarakstā joprojām ir pieci runātāji, bet viņi varbūt varēs trešajā diskusiju kārtā izteikties, jo tā arī ir paredzēta. Lūdzu, neuztraucieties, jūs arī varēsiet runāt. Pieci kolēģi no dalībvalstu parlamentiem vēl vēlas runāt. Viņi varēs to darīt nākamajā panelī. Mums vairs nav vairāk laika atlicis, diskusijām to otrajā kārtā, tā tad ir jābūt iespējai izteikties gan dalību valstu deputātiem, gan arī Eiropas parlamenta deputātiem. Kolēģis no Spānijas teica, ka, protams, ir jāizdara spiediens uz padomu. To bija ļoti viedi vārdi. Uh, Tagad Igaunija ir prezidējušā valsts, nākamajā pusgadā tā būs Bulgārija, un vienmēr ir jārunā pašiem arī ar savu valdību, lai padomē kaut kas sakustētos, lai šie dokumenti netiktu apstādināti. Tajā skaitā arī Stambuls konvencijas ratifikācija. Un ir jāpieprasa arī likumdošanas aktu pieņemšana, lai cīnītos pret vardarbību pret sievietēm. Uh, Trešā diskusija kārta ir veltīta ES uh, iestājai Stambuls konvencijā. Es gribēju pateikties visiem, kas piedalījās otrajā diskusija kārtā. Sirsnīgs paldies! Tagad sāksies pēc brītiņa pēdējā diskusija kārta, kas arī būs pēdējā. Ir dabar noru pakviesti, noru pakviesti šeit jūs. Tagad došu Eh, tagad uzaicināšu pie mums eh, nākamos runātājus. Pirmā ir Līsa Ovīra no Igaunijas parlamenta, tad Gülsuna Bilgehana no Eiropas padomes un Laura Albu no Eiropas sieviešu lobija. Lūdzu, nāciet ieņemt vietas šeit augšā man blakus. Thank you.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 došu vārdu uzreiz Līsai Ovīrai. Viņa ir Igaunijas parlamenta pārstāve un strādā Juridisko lietu komitejā un Eiropas lietu komitejā. Līsa Ovīra, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Pirmām kārtām vēlos pateikties jums par šo iniciatīvu un par uzaicinājumu piedalīties, par iespēju izteikties par šo ļoti nozīmīgo tēmu. Turpināšu tālāk uzstāšanos savā skaistajā dzimtajā valodā - igauniski. Stambuls konvencija tika pieņemta 2011. gadā. Igaunija to parakstīja 2014. gada decembrī. Pavisam nesen, septembra beigās šogad, Igaunijas parlaments ratificēja šo konvenciju. Konvencijas mērķis ir piedāvāt tādu Eiropu, kurā nav vietas vardarbībai pret sievieti nekādā formā. Un tas nozīmē, ka ir vajadzīgs juridiskais iesvars, kas ļautu aizsargāt sievietes no vardarbības un kas ļautu ieviest patiešām reālu vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Parāk bieži ir tādi gadījumi, kad piedzīvojam vardarbību ģimenē šeit pat Eiropā. Saskaņā ar konvenciju vardarbība ģimenē ir sociāla problēma un nevis individuālas ģimenes problēma. Vardarbība ģimenē ir jautājums, kas aktuāls arī Igaunijā. 50% iedzīvotāji ir vai nu dzirdējuši, novērojuši, vai pat bija tieši izjutuši vardarbību ģimenē uz savas ādas. Un lai arī kopumā cilvēki nosoda vardarbību ģimenē 10% iedzīvotāju uzskat, ka reizēm tas ir vienkārši neizbēgami. Tāpat pastāv tendence vainot upurus. 40% igauņu uzskata, ka upuri daļai paši vainīgi vardarbības eh, iz, radīšanā, izraisīšanā. 70% gadījumu nodarītāji ir uh, sieviešu partneri vai bijušie partneri, 80% gadījumu nodarītāji ir vīrieši un upuri parasti ir sievietes. Ir veikti daudzi pētījumi Igaunijā tieši šīs konvencijas kontekstā. Un 2011. gadā veiktajā pētījumā par vardarbību ģimenē tika konstatēts, ka 12% igauņu sieviešu ir piedzīvojušas seksuālu vardarbību ģimenēs, pašas savās mājās, fizisku vai seksuālu vardarbību. seksuāls vardarbības gadījumā 10 tūkstoši sieviešu un um, 12 tūkstoši piedzīvojušas fizisku vardarbību citā veidā. Un ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka ir tādas vietas, kur šīs sievietes var doties tajā brīdī, kad viņas kļūst par upuri vardarbībai vai pirms, viņ, pirms viņas kļūst par upuri vardarbībai, tā lai dzīvotu dzīvi bez vardarbību. 2016. gadā tika veikts pētījums par vardarbības ģimenē ietekmu uz ekonomiku. Saskaņā ar šo pētījumu ekonom, ģi, vardarbība ģimenē sabiedrībai izmaksā, valstī izmaksā ļoti daudz, ņemot vērā, cik daudz maksā dažāda veida pakalpojumu, atbalsta pakalpojumu, veselības aprūpas pakalpojumu, tiesa sistēma pakalpojumu, kas jānodrošina šādos gadījumos. Un, protams, tam visam pa virsu nāk šīs ciešanas, ko piedzīvo upuri vardarbības rezultātā. Tostarp, protams, tiek nodarīts pāri viņu fiziskajai un garīgajai veselībai, līdz ar to šie cilvēki nāk kā zaudējums saviem darba devējiem. Šādā veidā vardarbības ģimenē zaudējumi ir apmēram 116 eh, miljonu 500 tūkstoši eiro gadā, nemaz nerunājot par to, ko tas prasa katrai cilvēku dzīvei. 17. gada sākumā valdība Stambuls konvencijas ratifikāciju lika parlamentu priekšā. Tika veiktas virkni tiesību aktu izmaiņas, to starp attiecībā uz kriminālu kodeksu un tiesību aktos par upura aizsardzību. grozījumi upuru aizsardzības jautājumos vizīti ar piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, ar piekļuvi atbalsta centriem. Un tā rezultātā ir nodrošināta krietni labāka piekļuve un finansējums šāda veida centru darbībai. tikai identificēta virkne pārkāpumu, kas bija jāiekļauj no jauna krimināla kodeksā, kā krimināla nodarījuma, nu, piemēram, piespiedu laulības, eh, izsekošana un tā sakojuša vajāšana, eh, sieviešu ģenitāliju kropļošana, kas līdz šim Igaunijā nebija ietverti krimināla kodeksā kā krimināla sodām nodarījumi. Stambuls konvencija ir kaut kas tāds, pie kā mēs strādājām, kad darbojos juridisko lietu komitejā, pētot konvenciju un gatavojot tiesību aktu grozījumu projektus, man radās iespēja izanalizēt padziļināti situāciju Igaunijā un arī tās tiesību aktos. 53% sieviešu vecumā pēc 55 gadiem vismaz reizi mūžā ir piedzīvojušas vienu seksuālas uzmākšanās gadījumu. Tas attiecas arī uz nevēlamu eh, pieskārienu izjaušanu un cita veida seksuālu uzmākšanos. Seksuāla uzmākšanās ir ļoti plaši izplatīta Igaunijā un zināmā mērā tā tiek uzskatīta par kaut ko visai pieņemamu, ir tas pilnīgi skaidri ietekmē arī upurus un viņu privāto dzīvi. Ir bijusi tikai viena tiesas prāva un tas nozīmē, man šķiet, ka šī joma netiek atbilstīgi regulēta. Neskatoties uz faktu, ka pastāv tiesību aktu, sievietes tomēr paliek neaizsargātas. Ņemot vērā, ka, lūk, nav šādas precedentu tiesības, nav precedentu tiesas prāvu uh, īstenošanā. seksuāls uzmākšanās regulējums tiesību aktos ir ārkārtīgi būtisks jautājums un pēc likuma grozījuma ieviešanas tūlīt pat jau tika ziņots par pirmajiem pārkāpumiem policijai. Es saprotu, ka konvencijas ratificēšana septembra beigās ir tikai pirmais solis tālākā ceļā. Igaunijai kā valstī bija jāizrāda šī apņēmība aizsargāt sievietes, aizsargāt, aizstāvēt upurus un attiecīgi tikt galā ar nu, pārkāpumu nodarītājiem. Šie jautājumi tiek ļoti plaši diskutēti Igaunijas sabiedrībā, bet zinu, ka neskatoties uz to, ka esam spēruši milzu soli uz priekšu apziņas celšanā un pretim vienlīdzīgai sabiedrībai, es domāju, pietiek tikai paskatīties apkārt uz pasauli un nesenajiem notikumiem, lai saprastu, ka jādara vēl ir ļoti daudz. Lielas paldies, saka priekšādātāji, paldies Līsai Jovīrai. Tālāk došu vārdu Gulsunai Bilgehanai, kas ir vispārējā referente, kas strādā pie ziņojuma par vardarbību pret sievietēm Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā. Paldies, priekšādātāji! Dāmas un kungi! Un, kad es saku šos vārdus, tad novēroju, ka zālē ir daudz vairāk sieviešu nekā vīriešu, bet tas ir pilnīgi normāli tajā brīdī, kad runājam par vienlīdzību kā tādu, tā tas ir parasti. Uh, Jebkurā gadījumā man liels prieks būt šeit jūsu vidū un paldies par iespēju apmainīties ar jums ar viedokļiem par šo tēmu, kas mums visiem tuvu pie sirds, respektīvi cīņu pret vardarbību, kas tiek nodarīta sievietēm. Eiropas Savienības nosūtītais signāls, ka tā parakstīja mm, šī gada jūnijā Stambuls konvenciju, bija ļoti nozīmīgs un pozitīvs. Tas ir vēl viens eh, solis šai kopējā eh, ēkā, kas eh, ļaus mums iznīcināt visa veida vardarbību pret sievietēm. Eiropas padomē esmu atbildīga par šo jaunu, ko, šo jomu kopš oktobra. Darbojos kā vispārējā referenta un līdzdarbojos arī vienlīdzības kom komitejā jau vairākus gadus. Šī komiteja pavisam nesen pieņēma rezolūciju par seksuālu uzmākšanos sabiedriskajā telpā, un šobrīd tiek gatavot ziņojums par piespiedu laulībām. Kā jau jūs zināt, ir vēl ļoti daudz darāmā, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Gan konkrētu tiesību aktu īstenošanas mm, jomā, un tādi, protams, Eiropas Savienības ir iz, izveidoti, tomēr trūkst um, tempa attieksmes maiņā. Uh, Nu, varu vilkt paralēls ar tu, Turciju. Mana valsts bija pirmā valsts, kas parakstīja un ratificēja šo konvenciju. Nu, jau no turienes nāk šis pats konvencijas nosaukums - Stambuls konvencija. Bet es ļoti labi zinu, ka ir ļoti vienkārši reizēm, nu, pat ja tas nav reizēm tik vienkārši, ka prāt šķist un tas prasa drosmi, bet ir vienkārši reizēm pieņemt kaut kādus tiesību aktus, bet pēc tam tos īstenot un piemērot dzīvē ir daudz sarežģītāk. Kā jau tika pamatoti teikts, un to teica antropologs un profesors no Francijas e, koledžas, kas pagājušajā nedēļā pazuda bez vēsts. Mēs šeit runājam par dabu. Par dabu, kas ir vardarbīga vīriešu vidū, par vīriešu vardarbīgu raksturu. Tiek runāts arī par to, ka, lūk, norisinās virknes zvērību Un tā nav, un tā vairs nav daba, tas vairs nav raksturs, tā ir jau kultūra, kas šāda tiek veidota. Un tā kā tas ir kultūras jautājums, tad ļoti svarīgi ir morālie uzstādījumi un koncepcijas. Eiropas padomē mēs cīnāmies pret vardarbību pret sievietēm, bet nevis lai kalpotu kaut kāda veida ideoloģijai, nedz arī tāpēc, ka vēlamies kaut kādā veidā izjaukt ģimenes. Kopš spēkā stāšanās Stambulas konvencija paredz šo cīņu un faktiski ir izjutusi jaunu grūdienu. Konvencija ir juridisks, pilnvērtīgs juridisks instruments, kas šobrīd tiek nodots dalībvalstu ziņā īstenošanai. Tātad tas ir juridisks instruments. Kā jau tika teikts, Stambuls konvencija atzīst, ka vardarbība pret sievietēm ir cilvēktiesību pārkāpums un diskriminācijas paveids. Un tas turklāt liek e, tieši u, upurs visu mēru vidū. Un, protams, tas svarīgi strādāt arī pie prevencijas un profilakses, pie upura aizsardzības un vainīgo nosodīšanas. Šodien mūsu uzdevums ir turpināt darbu, turpināt informēšanas darbu par to, cik steidzami ja nepieciešams nodarboties ar profilaksi un izskaust vardarbību pret sievietēm, pārliecinātos, ka, dal, pārliecinātos, ka dalībvalstis iesaistās šajā preventīvajā darbā un atbalsta upurus, izveidojot efektīvus tiesību aktu ietvarus šiem, šīm vajadzībām. Stambuls konvencija piedāvā starptautisku ietvaru, kas nav kas ir bezprecedenta, lai cīnītos pret vardarbību pret sievietēm. Un šī ietvara uh, saistībā tieši parlamentiem ir spēlējama liela loma. Saskaņā ar 62. pāntu konvencija tieši nacionālajiem parlamentiem piešķir būtisku lomu, piešķirot tam Mm, iespēju līdzdarboties attiecīgu pasākumu īstenošanā un izstrādē. Tā ir pirmā reize, kad Nacionālo parlamentu loma šādā veidā tiek tik skaidri iekļauta kādā šādā Eiropas padomas dokumentā. Un konvencijas ietvaros eh, rodas jautājums, tad kādā veidā, lai šie nacionālajie parlamenti efektīvi līder, līdzdarbojas konvencijas īstenošanā un ko lai tie dara, lai pārliecinātos, ka konvencija tiek atbilstīgi īstenot. Nu, pirmām kārtām gribu jums atgādināt, kāda ir pir, primārā nacionālo parlamentu loma - tiesību aktu pieņemšana. Un šī funkcija ir tiešām mērā saistīta ar kon, Stambuls konvenciju pieņemot tiesību aktus, parlaments var uzraudzīt to, lai tiek nodrošināta juridiska atbilstība starp nacionāliem tiesību aktiem un saistībām, kas noteiktas konvencijām. Un tieši šī iemesla dēļ nepieciešams vajadzības gadījumā virzīties uz priekšu ar likumu grozījumu pieņemšanas un tādu mēru pie, pieņemšanas, kas pielāgo tiesību aktus un nodrošina atbilstību Stambulas konvencijai. Tālāk balsojums par valsts budžetu. Arī šajā gadījumā nacionālajiem parlamentiem ir teikšana. Ir virkne pasākumu, ko paredz Stambuls konvencija, un kam ir, kam ir arī zināmas finansiālas sekas uz valsts budžeta. Nu, piemēram, tajos gadījumos, kad vajadzīgs veidot patvērumu centrus sievietēm, kas kļuvuši par upuru vardarbībai un parlamentam ir loma spēlējama nacionālo budžetu pieņemšanā šeit, līdz ar to tieši parlamenti ir tie, kas var šādā veidā finansiāli atbalstīt pasākums. Budžeta kā, parlamenta kā budžeta līdzlēmiem funkcija ļauj piešķirt papildu līdzekļus, lai palīdzētu sievietei un uh, šo līdzekļu būtu pietiekami. Parlaments turklāt savu kontroli var īstenojot arī uzraugot valdības rīcību. Es pati esmu opozīcijas pārstāve un, lai to darītu, mūsu rīcībā ir vairāki instrumenti mūsu kā parlamentiešu rīcībā. Pirmām kārtām jautājums par kompetentajiem ministriem, to publisko uzklausīšanu laikā. Tieši kā parlamentārieši mēs varam šos ministrus uzklausīt, pieprasīt, lai mūs informē par valdības īstenotajiem pasākumiem, kas nodrošina atbilstību konvencijas īstenošanā. 2011. gadā eh, Eiropas pa, padomas parlamentārā asambleja aicināja izveidot šādu veidu struktūras nacionālajos parlamentos, specifiskas kontrolas struktūras, nu kā piemēram komitejas, kas būtu atbildīgas tieši par cilvēktiesību jautājumiem. Un šādu struktūru jautājumu tālāk ir uzdevums, tālāk ir nodrošināt attiecīgi starptautiskā saistību īstenošanu cilvēktiesību jautājumos, bet tātad vispirms ir jāuzdod jautājums, mm, jā, lai saņemtu šādas atbildes. Vēl vienu rezolūciju, ko pieņēmām parlamentējā asamblē 2014. gadā, uzsver to, cik svarīgi ir Nacionālo parlamentu loma, lai, īst, lai institūciju darbā mobilizēt tieši cilvēktiesība aizsardzības jautājumus. Parlaments ir tas, kas īsteno dialogs ar dažādām citām specializētām institūcijām un dažādām nevalstiskajām organizācijām šai jomā, un tas ir ļoti būtiski. Tieši pie šādiem apstākļiem iespējams gūt neatkarīgu pieredzi, ekspertīzi, kas ļauj savukārt tālāk to izmantot likumdošanas darbā, efektīvi īstenu, īstenojot Stambuls konvenciju izpildvaras pāraudzība nav, ar to vien nepietiek. Ir ļoti svarīgi, lai arī parlaments var piedaroties tiešā veidā likumu un ziņojumu izstrādē. 70. Stambuls konvencijas pantā parla nacionālajiem parlamentiem tiek garantēta piekļuve izvērtējumu mehānismiem grevijo ietvarā. Un tādējādi parlaments var teikt, var saņemt Grevijo veikto vērtējumu, to pieprasīt, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai parlaments šajā gadījumā sekot līdzi attiecīgi Stambuls konvencijas īstenošanai, izmantojot šo mehānismu. Noslēgumā gribētu teikt pāris vārdus arī par parlamentu sadarbības tīkliem pati mm, koordinēju tīklu šai jomā. Šodien pat man bija ļoti auglīga tikšanās ar dažādiem ekspertiem un parlamentāriešiem par šo tēmu. Un tā tad noslēgumā šķiet, ka viss ir arī pateikts. Gribēju tikai atgādināt, ka pateicoties Stambuls konvencijai, vardarbība pret sievietēm tiek beidzot nosodīta Eiropas līmenī un starptautiskā līmenī visos tās izpausmēs un aspektos. Bet tā, šī konvencija, protams, tālāk ir jāpiemēro, lai varētu vēl tālāk cīnīties pret vardarbību pret sievietēm. Paldies par uzmanību! Dabar noriu suteikti žodžiu poniai Laurai Albu, Europin. Lies paldies! Un tālāk pēdējā runātāja šajā panelī ir Laura Albu, Eiropas sieviešu lobijas. Paldies par šo uzaicinājumu, ar ko atzīmējam starptautisko dienu lai vērstos pret vardarbību pret sievietēm un cilvēktiesību pārkāpumiem. Iesākumā gribētu jums pastāstīt par Eiropas sieviešu lobby. Tā ir lielākā sieviešu tiesību aizsardzi, aizsardzības koalīcija Eiropā, un te mums ir dalībnieki no visām ES dalībvalstīm, tostarp Serbijas, Maķedonijas, Turcijas. Pati esmu arī Rumānijas attiecīgā lobija vadītāja. Šogad atzīmējam 20 gadus kopš Eiropas lobby izveidas observat un observatorijas izveidas cīņā pret uh, vardarbības izskaušanu pret sievietēm un meitenēm. Tas tā ir politiska struktūra, kas faktiski bija avangardā, eh, veicinot informāciju un vācot datus par šo jomu, ekstensīvi strādājot pie tā, lai pārliecinātos, ka vardarbība pret sievietēm un tās novēršana tiek uzskatīta par galveno prioritātu politiskajā darba kārtībā pagājuši 20 gadi. Un tā viņš šķiet, ka situācija cīl sievietēm un meitenēm faktiski joprojām piemēram, ir tāda monēta ar divām pusēm. No pirmā skatiena liktos, ka sieviešu tiesību organizācija prasības beidzot ir, ņa, ir tiek ņemts vērā un nopietni. Mums ir izdevies e, izstrādāt ļoti svarīgus politikas instrumentus un virzienus, un daudzas no tiem ir veicinājusi Stambuls konvencijas pastāvēšanas fakts kā tāds. Šogad sieviešu organizācijas svinēja 2017. gadu kā gadu, kad tiek vērstas mētiecīgas rīcības pret vardarbību pret sievietēm. Un šis gads ir arī ES parakstīšanas, Stambuls konvencijas parakstīšanas gads, un visbeidzot 22 gadi pēc uh, rīcības platformas pieņemšanas Pekinā ES ir nosūtījusi spēcīgus izteiktu ziņu par to, ka ir jācīnās pret šo ļoti visaptvarošo eh, sērgu vardarbību pret sievietēm. Un tomēr ļoti daudz vēl jādara. Un tā ir šīs monētas un realitātes otra puse. Negribu atkārtot visus tos statistikas datus, ko iepriekšējās runātājs jau citēja. Bet ko gan teikt? respektīvi 44 eksperti no Eiropas sieviešu lobby un observatorijas turpina mūs informēt par to, ka realtātē sievietes jo, joprojām netiek vienlīdzīgi aizstā, aizsargāts visā Eiropas Savienībā. Diemžēl nacionālie tiesība akti un politikas par eh, vardarbības izskaušanu pret sievietēm ir ļoti atšķirīgi no valsts uz valsti visas svarīgākās rezolūcijas eh, pret vārdarbību pret sievietēm, ko pieņems Eiropas parlaments gadu gaitā, to starp arī dzen ļoti spēcīgu rezolūciju, kas tika pieņemta septembrī ar milzīgu vairākumu, ir nonākuši pie viena un tā paša secinājuma. Atkarībā no tā, kur sieviete dzīvo, viņa var arī neseņemt piekļuvi tiesu iestādēm un var netikt uzklausīta vispār. Nesen eh, izveidotās eh, telefonu līnijas, palīdz, telefonu palīdzības līnijas pastāv pastāv daudz kur Eiropā, un par to liecina šie saņemtie zvani. Nu, kāda vēl liecība mums ir vajadzība? Cik daudz sievietēm vēl jāmirst pirms Eiropa sapratīs, ka ir nepieņemam tāda rīkoties? Vairāk kā 25 plašas Eiropas organizācijas pievienošās mūsu priekšlikumam veidot Eiropas koalīciju, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Uh, nu vienalga, vai tie ir bezdarbinieki, LGBTI, Romu pārstāvji, vecāku ļaužu organizāciju pārstāvji, mēs visi kopīgiem spēkiem vēlamies m, mm, īstenot konkrētu ēst darbību, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm. Faktiski ēst līmenī ir ļoti vajadzīga darbība, lai šo situāciju apzinātu un lai pārliecinātos, ka ik viena sieviete, ik viena meitene, kas dzīvo Eiropā, tiek aizsargāta un var dzīvot dzīvi, kurā nav vardarbības. Šis mērķis būtu tas, kas ļautu mums nonākt tālāk pie Stambuls konvencijas ratifikācijas. Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta un Igaunijas prezidentūras centienus, eh, kas vēlas pārliecināties, lai šīs dokuments joprojām tiek uzskatīts par politisku prioritāti Eiropas Savienību, Savienībā un tiektu, tiktu gūts progress ceļā uz Stambuls konvencijas eh, pieņemšanu un īstenošanu, papildinot to ar rīcības kodeksu Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir Eiropas problēma, un tāpēc ir vajadzīgs Eiropas mērogas politikas risinājums. Nu, mums tiek piedāvāt iespēju kopīgiem spēkiem strādāt pie labākās iespējās, iespējamās Stambuls konvencijas piemērošanas, lai vērstos pret vardarbību pret sīvietēm, lai aizsargātu upurs un lai krimināli vajātu nodarītājus un tāpēc diskusijas dalība valstīs un Eiropa padomē attiecībā uz ES ratifikāciju Stambuls konvencijas gadījumā būtu jāved tālāk un jānonāk pie darbiem. Ir jāpanāk to par, jāpadara to par Eiropas ekskluzīvu kompetenci. Mēs mudinam Eiropas Savienības ministru padomi un dalību valstis pārliecināties, ka konvencija tiek ratificēta jau turpmākajā mēnesī visur un visjēgpilnākajā veidā visplašākajā piemērošanas aptvērumā. Un šai procesā, esam pārliecināti, palīdzēs arī nākamās prezidents Bulgārijas un Austra, Austrijas prezidentūras, kas ieguldīs savu enerģiju, lai pārliecinātos, ka tas viss norisinās savlaicīgi. Esam jau ilgi aicinājuši īstenot Eiropas līmeņa rīcību sieviešu labā. To darījuši esam jau 20 gadus. Un nu redzam, ka beidzot nāk kaut kādas pārmaiņas, bet mēs tiešām gribētu, lai tās būtu reāls pārmaiņas, nevis tikai m, tādas vārdu līmenī. Ko mēs vēlamies? Nu, pirmām kārtām vēlamies, lai ES un tās dalībvalstis atzīst, ka visa veida vīriešu vardarbība pret sievietēm ir daļa no turpinošamies vardarbības pret sievietēm, tieši tāpēc, ka viņas ir sievietes. Ko vēl vēlamies? Vēlamies, lai būtu visaptvaroša ēst e stratēģija, kas ļautu pielikt punktu visu veidu vīriešu vardarbībai pret sievietēm un meitenēm un kas piedāvātu atbalstu visām eh, sievietēm un meitenēm, kas kļuvuši par vardarbības upuru. Bez šādas stratēģijas nav pieejama budžeta līdzekļi, nu vismaz ne uz dzibumu valstī budžeta līdzekļi. Turklāt ir vajadzīga spēcīga ēst e stratēģija, kas nodrošinātu vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, kas ļautu vērsties pret visu veidu struktūru kļūmēm kas veicina vardarbību pret sievietēm un vīriešiem. Nu, un tāpēc šai visā ietverā mēs aicinām iecelt ES koordinātoru cīņai pret vardarbību pret sievietēm, kam būtu spēcīgs politisks mandāts un kas, kas varētu koordinēt dažādu ES aģentūru, iestāžu un citu struktūru darbību un atbalstītu centienus nacionālā līmenī. Mēs turklāt aicinām sistemātiski īstenot konsultāciju procesus un nodrošināt ilgspējīgu finansējumu šāda veida organizācijām, kas atbalsta sievietes un meitenes vienlaikus īstenojot informācijas kompe, kampaņu ES nacionālā un vietējā līmenī. Eiropas parlamenta rezolūcijā, kur tā runā par pievienošanos Stambuls konvencijai un par ko parlaments nobalsoja septembrī ar lielu vairākumu, nodro, pa, parādīja atbalstu no daudzām politiskajām grupām šādas ES stratēģijas izstrādē cīņā pret vardarbību pret sievietēm un meitenēm, līdz ar to aicināja arī uz tālāku likumdošanas darbu šādas vardarbības izskaušanā. Mēs izmantojam šo iespēju, lai vēlreiz teiktu paldies divām līdzreferentēm, manai Marijai Korācai Biltai un un Bonfoā kundzei par ļoti lielisko darbu un entuziasmu, ko viņas šai darbā parādīja. Vardarbība pret sievietēm nav nekas abstrakts. Sievietes runā un izsakās par to, ka ir jāpārliek beidzot šī vaina uz tieši nodarinātāju. Līdzīgi kā to uzsvērām šajā es arī kustībā un tēmturī. Šādu gadījumu ir pārāk daudz un nedrīkst to vairs turpināt tiks, m, ignorēt. Kā kāda feministe teica, Nav jau tā, ka šo balsu nav tās vienkārši tiek apklusināts vai, nevi, vai, vai tās nevēlamies dzirdēt, un tas attiec uz visām sievietēm, kas uh, sastopas ar īpašām situācijām. Tās ir migrantas, sievietes invalīdas, sievietes, kas dzīvo nabadzībā, un kuram šie apstākļi vēl riskantāk ir pienācis šo vainu novelt no viņu pleciem, un atbildību jāuzņem uz politi politiķiem, lai šīs saistības tiktu īstenotas dzīvē. Un visbeidzot gribētu jūs aicināt apmeklēt mūsu konferenci par Stambulas konvenciju un politikām, kādas ļautu pārvērst saistības praksē. Tā noturasināsies 6. decembrī pastāvīgajā pārstāvnie, Vācijas pastāvīgajā pārstāvniecībā un tā ir kopēja iniciatīva, ko uzņemies kopā ar Eiropas padomu. Tāpat lūdzu jūs mums sekot arī sociālajos tīklos. Un vēl vēlējos teikt, šī puķa, kas man piesprausta, mēs rakstam, mēs negaidīsim vēl simts gadus, jārīkos jau šobrīd. Ačiū. O e, dabar noriu suteikti žodį Europos parlamento pranešėjams dėl Europos Sąjungos. Paldies. Tagad vārds Eiropas parlamenta referentēm kas ir gatavojuši ziņojumu par uh, Eiropas Savienības pievienošanos Stambulas konvencijai. 5 minūtes Annai Koracē Marijai Biltai. Lūdzu, 5 minūtes. Uh, Lielas uh, paldies, priekšstājas kundze, paldies, kolēģi, šī ir lieliski iespēja. Svarīga iespēja šodien sapulcēties un apvienot spēkus ar nacionālajiem parlamentiem. Eh, kuriem ir ļoti liela eh, atbildība Stambulas konvencijas ratifikācijā. Un, protams, eh, ka tātad, Eiropas pārdome ir šīs konvencijas īpašniece, un paldies, ka sniedzāt mums izpratni par to, cik svarīga un steidzam ir šī situācija. Un vēl tās pateikties par milzīgo lomu, ko da, veica pilsoniskā sabiedrība. Un, protams, ka mēs runājam par ārkārtīgi plāšu fenomenu, eh, kas Eiropā pārāk bieži tiek pieciests, un eh, mēs, eh, mums vajadzētu dot vārdu tām sievietēm, kur ir miljonu un kuru dzīves ir izpostījusi vārdarbība. Viņas nedrīkst būt atstātas viens. Un publiskās vietās, Ehm, to var vērot arī e, mājās un internetā. Tas viss e, kļūst e, par globālu fenomenu. Ir daudzi jaunu veidu noziegumu, seksuāla izspiešana, un tas ir briesmīgi un izplosa daudz zīmes, dzīves. Jūs runājāt arī par to, cik plaša ir seksuāla uzmākšanās darba vietās. Mēs visi par to it kā zinājām, tomēr mūs šokēja, cik plaša ir šī problēma un cik daudz eh, sieviešu eh, pirms 20-30 gadiem un joprojām eh, cieš no šī varas ļaunprātīga izmantojuma no vīriešu puses. Un es vēlētos arī pateikties tām sievietēm, kuras ir uzdrošinājušās izteikties, tāpēc ka mēs Mūsu darbā zinām, cik grūti ir ziņot par vardarbību un cik grūti ir ziņot un pēc tam nav nekāda rezultāta ieteic cauri šim te, traumatiskajam atmiņu procesam. Tātad visam šim te, um, procesam, kas uh, izraisa kauna sajūtas, un dažkārt uh, pat sievietes jūs neuzsver nopietni. Viņa saka, tāda ir vide, tāda ir situācija. Ja jūs vēlaties, uh, lai jums būtu karjera, labs darbs, Mm, tad, tad ir jāsaprot, eh, ka tie ir spēles eh, noteikumi, un tas ir kas tāds, eh, kas uh, pārāda, ka uh, Stambuls konvencijai ir jāmaina uh, mentalitāte, ir jāizmaina stereotipi, ir jābūt cieņas kultūrai sabiedrībā attiecībā pret sievietēm un meitenēm, un tas attiecās arī uz vīriešiem un zēniem. Tas parāda arī to, cik būtiski ir pārvirzīt eh, vainu eh, no eh, upuriem uz varmākām. Ļoti bieži sievietes ir tās, kuras jūtas vainīgas. Un viņas cieši vienatnē es vēlētos pastāstīt par kādu pasākumu Zviedrijā, kurā es piedalījos. Uh, Um, simtiem uh, teātra uh, aktieru Zviedrijā, Stokholmā uh, skaļi nolasīja um, visos medijos stāstus par sievietēm, kuras bija kļuvušas par upuriem. Un tēma bija tāda, ka mēs vairs neklusēsim. Tas bija moto. Jūs noteikti par to jau esat dzirdējuši. Jāsaka, ka es visu naktī daļā negulēju Un ir svarīgi, eh, lai mēs joprojām eh, sievietēm dotu iespējas eh, plašāk ziņot, vērsties pie policijas un arī, lai būtu viņām uzticība tam, ka to ir vērts darīt. Jo, ja ir noziegums, tad ir jābūt attiecīgai rīcībai. Un es domāju, ka tas ir tas, ko mēs darīsim, īstenojot Stambuls konvencijas, stingrākas sankcijas nozieguma gadījumā, un nozieguma izdarītājiem ir jābūt sodītiem. Uh, Un jūs runājāt, eh, ka te ir runa eh, lielākoties eh, par vīriešu vardarbību pret sievietēm, alkoholisms, greisirdība. Ehm, un ir šis tā aspekts, ka sieviete ir pārāk moderna, pārāk spēcīga, pārāk atšķirīga. Es eh, tikai vēlētos eh, pieminēt kaut ko par šiem goda eh, noziegumiem, goda slepkavībām, tāpēc, ka tā ir viena no tādām briesmīgākajām lietām, tāpēc, ka ģimene to pieļauj. Arī sieviete to savā ziņā pieļauj. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, eh, ka mēs kopā eh, eh, sakām, ka nav nekāda iemesla, kas pamatotu vardarbību. Neviena kultūra, reliģija nevar pamatot vardarbību, un mums ir jānošķir reliģija un reliģijas interpretācija kuras rezultātā sieviete tiek ļaunprātīgi izmantota, un tāda, kas attiecās uz konvencijas procesu. Kopīgi ar kolēģi uh, uh Kristīnu Frā mēs uh, esam uh, cīnījušās dažādās politiskajās grupās uh, pēdējo gadu laikā, lai uh, Eiropas Savienība pievienotos Stambuls konvencijai. Kāpēc tā ir tik svarīga? tas, ka Eiropas eh, Savienība pievienojas konvencijai, jo instrumenti ir ļoti ierobežoti, un ja mēs pievienojamies, tad mūsu instrumenti kļūs spēcīgāki, būs uh, daudz saskaņotāks juridiskais ietvers, un tādā veidā uh, būs daudz uh, veiksmīgāk īstenojama konvencija. Tāpēc ir jādara vairāk, lai panāktu to, ka dalībvalstis ratificē šo konvenciju. Daudz dalībvalstis to nav izdarījušas. Jūs to jau minējāt, ka ir problēma ar dzimtes definīcijas e, neizpratni. Un te es vēlētos aicināt Eiropas padomi un citus kolēģus mums e, palīdzēt precizēt, e, ka runa ir par vardarbību pret sievietēm, tāpēc, ka viņas ir sievietes. Un vēlētos teikt, ka parlamentā, manā politiskajā grupā, tautspērtijā mēs esam apņēmušies strādāt kopīgi ar jums visiem, lai panātu nulles toleranci pret vardarbību pret sievietēm. Paldies! Ačiū, ponia Garasa Bilt, ir dabar noriu. Paldies, Garāca Viltskundze. Tagad Kristīna Revoda Bonifoā, arī 5 minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī visiem viesiem un dalību valstu parlamentu deputātiem, kas šodien ir ieradušies un izrādīja interesi uh, par šo svarīgo jautājumu jāsaka, ka mums ir jārīkojas, mums ir patiešām jāuzņemas milzīga atbildība, Kopīgi ar manu līdzreferenti mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība parlaments pāraksta un ratificē Stambuls konvenciju un patiešām ir jārīkojas nekavējoties, lai arī dalību valstīs notiktu ratifikācija, lai šie trīs P, kur, uz kuriem balstās konvencija, prevencija, aizsardzība, protection un arī um, vēl uh, vajātāji vai, teiksim, uh, noziedznieki izsakošana, kas sāks ar P burtu angļu un franču valodās, lai visi šie trīs P tiktu īstenot pilnībā Eiropas Savienības līmenī, protams, tas ir, konvencija ir jāratificē visās dalību valstīs. Uh, komisijai un uh, padomēji ir jāved sarunas par ētikas kodeksu, uh, kas attiec uz ES kompetencēm, lai tā varētu rīkoties šajā līmenī. Eiropas parlaments uh, sagaida ļoti daudz. Mēs arī rūpīgi sekojām mm, tam, kas notika pirms konvencijas parakstīšanas. Mums arī ir jāparūpējas, lai Eiropas Savienībai būtu pietiekami plašas kompetences šajā jomā, lai, ja piemēram, dalību valstis, kas nebūs vēl visas parakstījušas konvenciju, mēs varētu rīkoties a, uh, sieviešu a, uh, aizstāvības interesēs vienalga, kurā valstī arī viņas dzīvo. Eiropas parlamenta deputātiem ir arī uzmanīgi jāsako tam, kā norisinās sarunas a, uh, padomē, lai mēs patiešām varētu saprast labāk, kas būtu jādara. Gribēju pateikties Igaunijas prezidentūrai, kas iekļāva šo konvenciju uh, darba kārtībā un arī to nesen savā parlamentā ratificēja. Bulgārijas prezidentūrai arī ir jādarbojas tik aktīvi, tikpat aktīvi. Mums ir jāpieliek punkts šai briesmīgai vardarbībai, kas ilgāk nav paciešama. Jau daudzi pirms tam teica, ka uh, ir jārunā ar tām dalību valstīm, kas joprojām konvenciju nav ratificējuši. No 28 dalību valstīm to skaits ir 11, un tas jau ir par daudz. Es gribu vērsties arī pie tām valstīm, kas diemžēl ievieš ļoti apdraudošus pasākumus, kas nāk par ļaunu sieviešu tiesībām. It sevišķi gribu pieminēt arī Poliju. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs pieņēmām rezolūciju par pamatiesībām Polijā. Tas bija ārkārtīgi sātraucošs ziņojums. Uh, un mēs tajā precizējam, ka sieviešu tiesības ir arī cilvēktiesības, un tādēļ tās ir jāaizsargā tādā pašā mērā, kā visas citas tiesības. Polija, diemžēl, to nav pietiekami labi demonstrējusi. Visiem parlamentiem dalību valstī ir jāratificē uh, Eh, šī konvencija, tādēļ ES ir jāsagatavo īpaša rīcības kodeks, kā to darīt, un papildus tam eh, komisijai ir jāsagatavo likumdošanas priekšlikums, uz kura balstoties varam strādāt, pieņemot direktīvu, kas eh, bez izņēmuma aizsargātu sieviešu tiesības dalību valstīs. Paldies! Ačiū, poņai Bonfoy. Paldies, Bonfoy kundzei. Tagad tošu vārdu. Ingrīdai Banandēr Tertino no komisijas. Divas minūtes. Thank you very much. Liels uh, paldies dienas beigās. Uh, Sniegšu informāciju par eh, to, kas notiek saistībā ar rīcības kodeksu, lai noslēgtu darbi Stambuls konvencijas, bet no sākuma vēlētos teikt, ka Eh, divas eh, dienas eh, notika diskusijas igadējā tiesību kolokvijā par sieviešu tiesībām grūtos laikos, kur varēja par sievietēm bija viena no galvenajām tēmām. Varu apstiprināt komisijas apņemšanos un ambīcijas. Tās ir augstākas kā jebkad, un to arī apstiprināja Timermans kungs un Juravs kundze. Eh, mēs vēlamies, lai parlaments mums palīdzētu pārliecināt dalībvalsts eh, par eh, to, ka ambīcijas ir jāpārveido par konvencijas ratifikāciju, jo mēs zinām, ka parlaments ir ambiciozāks darbā pret vardarbību pret sievietēm. Un mūsu rīcībā ir teksts par rīcības kodeksu, kur ir ierosinājusi komisija, un par to šobrīd padomas darba grupā notiek diskusijas. Eh, kuras eh, vada eh, Igaunijas prezidentūra. Un mēs esam centušies, nu tā kā mūs, mēs esam saistīti ar pienākumu parakstīt konvenciju, jūs zināt, ka diemžēl Eiropas Savienības īpašo kompetenci ierobežoja dalībvalstis, un tas attiecās tikai uz reformām un upuru tiesībām. kompetence nav mainīta. Tas ir ietvers, kādā mēs eh, strādājam, tomēr tas, ko mēs cenšamies izdarīt, ir eh, panākt praktisku realizāciju, īstenošanu. Lai Eiropas Savienība varētu runāt eh, vienā balsī. kad mums nāksies eh, sniegt rekomendācijas un pieņemt lēmums eh, attiecībā uz ziņojumam tā tālāk, un tas ir tas, eh, par ko mēs šobrīd diskutējam padomas darba grupā. Tas ir darbs, kas notiek. Mums ir bijušas vairāk sanāksmes. Līdz ar to es nevaru jums pastāstīt, kur šobrīd virzāmies, tomēr es varu apstiprināt, ka mēs cenšamies to padarīt par praktisku uh, uh, instrumentu uh, padomēji komisijai dalībvalstīm, lai konvencija tiktu pienācīgi izsinota. Un mēs arī izmantojam rīcības kodeksa modeli. Tātad izmantojam šo konvenciju par um, cilvēku ar invaliditāti tiesībām, tas ir kā modelis tekstam, un es ceru, ka mums ātri izdosies panākt vienošanos, lai um, cerams eh, ratifikācija noteiktu, notiktu nākamo mēnešu laikā Bulgārijas prezidentūras ietvaros. Bet eh, šobrīd es nevaru jums sniegt eh, vairāk informācijas. Un es arī vēlētos vēlreiz norādīt uz to, ka tas nepaplašinās aptvērumu un par to padomu jau ir nolēmusi. Mēs vēlamies, lai tas būtu pēc iespējas eh, praktiski tātad šī tā īstenošana. Paldies! Ačiū už jūsų informāciją. Dabar. Paldies par šo informāciju. Tagad uzstāsies dalībvalstu parlamentu pārstāvi. Seši runātāji ir uh, izrādījuši vēlmi izteikties. Visiem došu vārdu, bet mums ir tikai deviņas minūtes. Uh, Tā tad eh, tulkojums ir pieejams līdz pusseptiņiem, varbūt tulki būs tik jauka un pastrādās par piecām minūtēm ilgāk, bet lūdzu esiet lakoniski, nerunājiet ilgāk par divām minūtēm, jo citādi man diemžēl nāksies jums slēgt ārā mikrofonu, lai varētu runāt visi. Tagad Fatma Beklivan no Beļģu parlamentu lūdzu. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik zal het proberen heel kort te houden. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, varbūt divās minūtēs neiekļaušos, bet centīšos runāt ļoti, ļoti īsi. Runājot par to, kā mēs cīnāmies pret šīm problēmām Beļģijā. Mēs jau daudzu gadu garumā cīnāmies pret dzimumu vardarbību, jo jāsaka, ka tas ietilpsta um, nevienlīdzības jomā. Uh, Kopš 2002. gada tas tiek iekļauts arī dalībvalsts, eh, tas tiek iekļauts Nacionālajā rīcības plānā. Tas attiecas eh, gan uz vietējo pašpārvaldi, gan arī uz federālo līmeni. Ir ierīkots arī dzimuma līdztiesības institūts. Ir daudz, ir vairāki plāni. Uh, Mums bija plāns no 2001. līdz 2003. gadam, tad no 4. līdz 7. gadam, no 2008. līdz 2009. un no 2010. līdz 2014. gadam. Mēs vēlēmies darīt visu, lai aktīvāk cīnītos pret dzimumu vārdarbību, neskatoties uz jau noieto garo ceļu, uh, jo projām daudzas sievietes cieši no vardarbības. Tādēļ mēs gribam tagad pieņemt piekto nacionālo rīcības plānu, kas jau ir saņēmis savu svētību parlamentā. Mēs vēlamies vērsties pret pilnīgi visām dzīmumu vardarbības izpausmēm, uh, un īpaša uzmanība tiks pievērsta arī seksuālai vardarbībai. Šis rīcības plāns pilnībā e, saskan ar Stambulas konvenciju, runājot par uh, dzimumu uh, vardarbības prevenciju un cīņu pret vardarbību ģimenē. Šis rīcības plāns vēršas pret visām vardarbības formām, uh, Eh, sieviešu kropļošana, morāla vardarbība, eh, seksuāla vardarbība un tā tālāk. Nacionālais rīcības plāns Beļģijai ir ļoti svarīgs, un mēs darām ļoti daudz, lai šīs problēmas izskaustu. Ir arī pieņemti seši globāli mērķi proti integrēta politika, lai vērstos pret vārdarbību un kvantitatīva un kvalitatīvu rādītāju apkaupošana par visām vārdarbības izpausmēm, par upuru skaitu, par prevenciju, par krīžu centru liecībām. Paldies! Ačiū. Aš dar kartą prašau kalbėti. Paldies. Kolēģi, lūdzu, izsakieties īsāk, īsāk par divām minūtēm. Jūs teicāt, ka runāsiet lakoniski, bet jūs norunājat gan trīs, trīs minūtes. Tagad Simoni kungs no Lietuvas parlamenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju sirsnīgi pateikties par to, ka esat sarīkojuši šo uzklausīšanu un Lietuvā uh, notika pavasarī konference, kurā piedalījās arī Blinkevičuts kundze. Mēs runājām par Stambuls konvencijas ratifikāciju un kā tas ietekmē mūsu politiku. Mūsu cilvēktiesību komisija Lietuvas Seimā arī par to runāja, un mūsu prezidente piedalījās diskusijās. Pēc tam parlamentam vajadzēja spērt attiecīgos soļus. Bet uh, radās arī vairākas problēmas. Vismaz tā tas notika Lietuvā. Pirms vairākiem gadiem bija uh, daudzi briesmīgi noziegumi, izvarošanas, slepkavības arī ģimenē, Un jāsaka, ka teorētiski eh, mums eh, ir labi likumi, lai cīnītos pret šīm parādībām, bet trūksta gan cilvēku kapitāla, gan finansiālo resursu, lai, šos, lai šie likumi patiešām darbotos. Mana kolēģi jau to pieminēja. Protams, jāpiemin arī fakts, ka prezidente vērsās konstitucionālajā tiesā, lūdza precizējumus Un, protams, arī uh, konvencijas pārņemšana uh, nacionālajā likumdošanā nenorit tik gludi. Mums ir jāsaprot, ko darīt. Parlamentā ļoti daudzi vērsās pret to. Paldies, Simulika kungs. Tagad Jānis Vrublievskis no Polijas senāta. Rulewski. Nie dziękuję zwłaszcza panu sekretarzowi, który starannie stosował zasady asymetrii tej dyskusji. Jāsaka, ka diskusijas ir bijušas ļoti asimetriskas. Polijā joprojām notiek diskusija par dažādām sarežģītām tēmām šīs konvencijas rezultātā, jo pastāva bailes par to, ka šī konvencija kopā ar daudzām citām lietām, ka tā ir ne tikai vērtīgie aspekti, bet ka Eh, tā var kļūt par apdraudējumu attiecībā eh, uz ģimenes eh, izjaukšanu. Un polijas ģimenes aizsargā konstitūcija un polijas ģimeni veido sievietes un vīriešu savienība. Polijā nepastāv tāds rietumu stila līgums, kur dominē vīrietis. Ir bijusi diskusija par vārdarbību šajā zālē, bet, manuprāt, Līza Vīra teica visprecīzāk, atsaucoties uz šo te ekonomiski pamatoto vārdarbību, uh, šis konvencijas aspekts ir atbalstāms un pastāv problēma ar ekonomisko vardarbību daudzās pasaules valstīs. Mm, tas parādās dažādos veidos. Polijā 400 miljoni eiro tiek eh, maksāti eh, cilvēkiem, kuri slēpjas dažādās Eiropas valstīs, lai eh, izbēgtu no saviem pienākumiem. Eiropa. Tātad tie ir alimenti nemaksātāji. Harmonizācija, ne koordinācija. Es domāju, ka harmonizācija nepastāv. Nepastāv koordinācija. Eh, risinot eh, jautājumus saistībā ar šo ekonomisko vārdarbību. Un es eh, domāju, ka šis aspekts ir jāstiprina. Paldies! Tagad Buķiģeka kungs no Maltas. Minutes, please. Now more than two minutes. We have... Ilgāk par divām minūtēm. Thank you. Thank you, Madam President. Uh, Paldies, eh, priekšsēdājas eh, kundze. Eh, kas attiecās uz vardarbību pret sievietēm, tad mūsu valstī ir īpašs likums, un 16. gadā mēs parakstījām Stambuls konvenciju, kas tika mm, ratificēta. Un, uh, Eh, šobrīd eh, Maltas eh, parlaments diskusē par citu tiesību aktu par to pašu tēmatu, kas integrēs sastā gada likumu un tas stiprinās Stambuls konvenciju un noteiks jaunus pienākumus. Un būs stingrāki sodi nozieguma izdarītājiem. Šodien mēs daudz runājām par politisko gribu. Eh, lai vārdi eh, kļūtu par eh, rīcību. Nedaudz vairāk kā pirms gada kāda sieviete, kāda ļoti drosmīga sieviete tika nogalināta, viņa runāja par tādām lietām, par kurām citi nerunā. Un Roberta Mecela Eh, tātad eh, pat viņi tika izteikti eh, draudi un draudu izteicējs tika notiesāts un kāda cita sieviete, kura. Mm, un citām sievietēm, kuras arī cieši klusējot, tas viņām dod cerību, kā arī viņas sagaidīs taisnību. Un vārds pēdējiem runātājiem. Portugāles parlaments. Arī uh, uh mūsu valstī uh, notiek cīņa uh, pret vardarbību uh, ģimenei. Un eh, mēs eh, cenšamies arī realizēt eh, dažādus rīcības plānus, tos ir cenšās realizēt vairākas valdības. Mums ir tāda horizontāla politika šajā jomā, to atbalsta visi politiķi, kuri atbalsta cīņu pret vardarbību ģimenei Tur iesaistās arī eh, citas eh, iestādes, eh, lai realizētu aizsardzības pasākumus. Mums pasāv nacionālā stratēģija šajā jomā un ir piektais nacionālais plāns cīņai pret vardarbību ģimenē. Un tātad šis plāns šogad decembrī izbeidzas un tā ietvaros tiek realizēti dažādi pasākumi gan starptautiskā līmenī, gan arī nacionālā līmenī, un šis eh, plāns eh, atbalsta eh, Stambuls konvencijas normas Un tur ir eh, runa arī par eh, eh, citām vardarbības formām, kā sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Un kā jau es to minēju, tad Portugāla bija pirmā valsts, kur ratificēja konvenciju. Tas tika dalīts, darīts vienbalsīgi un tika izstrādāta stratēģija labāk aizsargātu upurus. Un, lai būtu stingrāka rīcība pret vārmākām. Un, ir eh, jānorāda, ka mēs eh, cenšamies arī eh, celt tiesību sargājušo iestāžu kvalifikācijas līmeni saistībā ar šiem noziegumiem. Un likumdošanas līmenīs vēlētos izcelt to, ka ir bijuši grozījumi krimināla kodeksā. Pirmsā gada augustā tos apstiprināja parlaments, un to mērķis ir. Tātad, Stambulas eh, konvencijas nosījums eh, iekļautu krimināla eh, kodeksā. Tur ir runa arī par elektronisko izsakošanu un, un dzīvumu orgānu kropļošanu. Un uh, ir jautājums arī uh, par uh, seksuālu uzmākšanos. Uh, tas uh, visai tiek uh, skatīts, uh, interpretēts uh, kā noziegums krimināla kodeksa ietvaros. Bet ir skaidrs, ka mūsu priekšā ir liels eh, darbs eh, saistībā ar sadarbību eh, starptautisku un arī Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Taip, aš labai noriu padėkoti mūsų vertėjams, kad. Paldies! Paldies tulkiem, saka priekšsēdētāji, kas mums piešķīra vēl papildus 5 minūtes, lai mēs visi varētu runāt savās dzimtajās valodās. Un tagad ir vēl uh, Fabricija Giuliani no Itāļu parlamenta pieteikusies. Lūdzu, lakoniski. Grazie, prezidente, Brinkavišūte. Mie... Uh, paldies, uh, priekšādātāji. Mani kolēģi jau e, stāstīja par to, cik būtiska ir bijusi konvencijas ratifikācija mūsu valstī. Uh, cik svarīgi bija pārveidot saistošās normas, kā piemēram dzimuma definīciju, to realizēt praksē kā arī izsāca saistība ar nevienlīdzību, es eh, vēlētos eh, arī eh, teikt, ka aktuāli ir ne tikai jautājumi, kas saistās ar tiesībām, bet arī jautājumi, kas saistās ar cilvēka cieņu un ar personu integritāti. Un tas viss arī pievienojas jautājumam par sieviešu brīvību, kas ir panākta mūsu sabiedrībā. Un tad es arī vēlētos visiem atgādināt, ka ir kāda eh, pilnīgi jauna lieta saistībā ar vardarbību pret sievietēm mūsdienās Eh, runa nav tikai par tām patriarchālām atliekām, runa ir par, eh, rea, eh, par realitāti, par to, ko sievietes ir panākušas. Te nav jautājums tikai par tiesību iegūšanu, bet ir runa par to aizsardzību. Ir jāgarantē, ka sabiedrība aizsargā sieviešu tiesības, un tāpēc es domāju, ka katru reizi, kad mēs runājam par vardarbību pret sievietēm, mēs runājam ne tikai par cilvēku tiesību pārkāpumiem, bet arī par kaut ko tādu, kas mm, ievaino visas Eiropas pilsētas pilsonisko sabiedrību, un tāpēc vēlētos eh, pievienoties eh, tam, eh, ko ir teikuši citi kolēģi attiecībā uz direktīvas priešlikumu komisijai, kura harmonizētu tātad, dažād, šos dažādos jautājumus, un es arī vēlētos paust vēlmi, ka tas, ka mēs pievienojamies šai konvencijai, tas mūs visu ātrāk virzīs uz priekšu. Paldies! Ačiū labai! Eh, dar kartą noriu padėkoti. Eh, paldies. Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem, kas piedalās trešajā diskusiju kārtā. Paldies arī Igaunijai, kas prezidentūras laikā arī ratificēja Stambuls konvenciju. Un ceru, ka Bulgārijas un Austrijas prezidentūras būs tikpat aktīvas. Liels paldies arī abām referentēm. Un, protams, milzīgs paldies arī pārstāvjiem no dalību valstu parlamentiem, no Norvēģijas parlamenta. Nu, ļoti jauka, ka mēs visi varējām tikties un kopīgi runāt par to, kā izskaust šo parādību no mūsu sabiedrībām proti vardarbību pret sievietēm. Mēs, protams, turpināsim diskusijas arī turpmāk. Priekšsēdētāji saka paldies tulkiem, paldies sekretariātam, sēdi esam beiguši līdz nākamajai reizei. Un š, FEM komitejas locekļiem gribēju pateikt, ka nākamā mūsu sēde notiks 4. decembrī 15.00, lai jums visiem jauks vakars. Paldies!